Yes, hello. Welcome. Labdien! Sveicu jūs mūsu sanāksmē. Sāksim eh, sanāksmi. Grots kungs eh, ieradīsies vēlāk un 16.45 eh, vadību pārņems Gerbrandī, bet līdz tam vadīšais šo sanāksmi. Es piedāvāju pieņemt darbu kārtību ar divām izmaiņām. 18 punkts pieeja resursiem un to izmantošanā iegūtā labuma taisnīga un vienlaicīga sadala savienībā. Belie kundze piedāvā to atlikt uz 1. janvāru sanāksmi. Un otrā lieta ir tāda, ka ir jauns darba kārtības punkts citu jautājumu sakarā, un tā ir uh, gaļas marķēšana 26.8. pāns. Un 17. decembrī tas ir šodien, ne tur rīt. Rīt būs diskusija par to rīt 17. datumā 12. un klāt būs komisijas pārstāvi. Un informēšu, ka mums ir e, pieejams viss valodas, izņemot igauņu un maltiešu. Vēl viens paziņojums. Dans Jērgensens ir iecelts par e, lauksaimniecības, jūsaimniecības un pārtiks ministru Dānijā un atstās mūsu parlamentu, bet viņu gaida interesanti pienākumu novēlam. Viņu Uh, viņam veiksmīgu darbību, un uh, pirmā lieta, kas viņam būs jādara, būs jāvienojas par zivju kvotām šonadēļ. Liotārd ziņojums par uh, dzīvnieku veselību un arī vēl viens cits atzinums par augu veselību ir atlikts uz 22. janvārdi par augu reproduktīvo materiālu. Tas arī ir atlikts uz 18. decembri 12. un balsošana ir atlikta uz 30. janvāri. Un tad ir informācija par uh, trialogiem, par F-gāzēm, šodien no diviem līdz pieciem, un pieeja un labuma dalīšana vēl jē, kas ir atlikts līdz janvārim, balsojums, un uh, tad ir arī tabakas ziņojums, ko sastādīs Linda Makēvena, mēs tiksimies šovakar bija ceturtais trialogs 7. Eh, decembrī. Esam panākuši progresu ar padomi un ceru, ka šovakar panāksim vienošanos. Esam jau centušies panākt kompromisu par eh, klīniskajiem izmēģinājumiem tika panākta vispārēja vienošanās 12. pēdējā trilogā Strasbūrā. Tagad notiek tehnisks sanāksmes, lai pabeigtu tekstu, un tas tiks prezentēts Koreperam un NV komitejai. Lietuvas prezidentūra eh, grib to skatīt Koreperā 20. decembrī. Un CO2 kārs 28. Eh, eh, novembrī tika panākts, 2. decembrī par biosaiz un par vidas ietekmes novērtējumiem. Jā, sveic, es tikko pabeigšu paziņojums nolasīt. Uh, un otrais un trešais trialogs notika 26. un 11. decembrī, un tad uh, vīdes eh, ziņojumi tur 1. Eh, janvāra pusē notiks tie trialogs. Tātad ir ļoti daudz trialogu, kas notiek, un vairāki jau ir pabeigti. Un tad ir seminārs rīt 12.30 A1G2 par invazīvajām augu sugām. Tie ir visi paziņojumi, un tagad uh, vārds Grautskungam. Thank you very much. Paldies. Liels paldies, kolēģi. Es atvainojos, ka es ierados ar novēlošanos. Tagad trešais darbkārtības punkts, un kāds pārsteigums tas ir mans ziņojums. Savaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzība, reglamentējot to tirzniecību. Es pāriešu uz vācu valodu. Šis ir tipisks uh, ziņojums, uh, kas uh, paliek, kas tiek atstāts priekšsādātāja ziņā, jo šeit vienkārši notiek pārēj uz Lisabonas liegumu kārtību. Tā ir pārskatīšanas procedūra, pārstādātā redakcija, tātad komitoloģijas pielāgošana Lisabonas līguma noteikumiem. Ne, nav nekādu saturisku grozījumu. Uh, Uh, to gribētu uzsvērt, ir 13 grozījumi, kuru galvenais mērķis ir uh, no vienas puses vainot īstenošanas tiesību aktus un no otras puses precizēt to piemērojumu jomu. Tas ir šī uh, ziņojuma gars, un šie 13 grozījumi arī uh, iet šajā virzienā, tos es esmu piedāvājis. Tas ir tas, kas eh, ir darba kārtībā. Redzu, ka Sanonī kungs ir klāt. Eh, kā ēna referents, lūdzu jums vārds. <clears throat> Grācija, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es varu tikai pievienoties referenta teiktajam, kas attiecas uz citas konvenciju. Šeit ir paredzēts nodrošināt, lai apdraudētu uh, sugu uh, uh, augu tirzniecība notiktu pēc noteikumiem, lai tie neiznīktu. Šeit mums īpaši ir jāparedz uh, un jāņem vērā tas, ka aizvien vairāk sugas ir apdraudētas. Piemēram, uh, uh, zīloņi ir apdraudēti un jāpastiprina arī veiktās kontrols, bet šī nav īstā vieta, kur par to runāt. Uh, Šī uh, pārskatītā redakcija aktualizē priekšlikumu, ņemot vērā Lisabonas līgumu. Šeit vecie noteikumi tika aizstāti ar jauniem noteikumiem, īpaši uh, runājot par deleģētajiem tiesību aktiem un īstenošanas noteikumiem. Trešais grozījums šajā sakarā ir vissvarīgākais, kur ir runa par ierobežojumiem uh, arī attiecībā uz dažām izcelsmes valstēm, un komisija var pieņemt eh, deleģētos aktus eh, un uh, ieviešanas noteikumus. Bet tas viss notiek parlamenta demokrātiskā kontrolē. Es domāju, ka 1., 5., 7., 7. un 9. grozījums novad pie tā, ka tiek nodrošināti vienādi ieviešanas nosacījumi, tas ir pieņemami. Uh, Uh, tādējādi komiteja, tātad komisija nosaka, kādas uh, struktūras uh, dokumentiem jābūt. Tātad, kā jau teicu, visā vismā pievienojos referentam, un es kā uh, ēnu referents gribētu aicināt kolēģus uh, atbalstīt. To es labprāt dzirdu no liberāļiem, ka viņi atbalsta sociāldemokrātus. Nākamā Satū Hasī, viņas nav klāt tad nevienu citu neredzu, kas varētu izteikties, bet komisija ir pārstāvēta. Un uh, došu komisijai vārdu, lūdzu. Thank you, Mr. Č Paldies, priekšsēdētāji. Kā jūs jau teicāt, šis uh, dokuments ir uh, šī regulējuma pārstrādātā redakcija, un tur ir ieviekti, uh, ieviesti grozījumi pielikumā, uh, lai atspoguļot pušu konferences lēmumus. Komisija izstrādāt savu priekšlikumu um, nolēma um, precizēt komitoloģijas noteikumus, uh, ņemot vērā Lisbonas līgumu, un mēs uh, Um, centāmies skatīties, kā vecie noteikumi varētu atbilst jaunajiem, un tāpēc uh, izstrādājām priekšlikumu attiecīgi. Arī izlasījām uh, šo jūsu ziņojumu projektu un ceram, ka turmākajās nedēļās un mēnešos varēsim panākt vienošanos par šo dokumentu. Paldies! Vielen dank! Paldies! Līdz ar to arī esam izskatījuši šo uh, ziņojumu. 7. janvāris 18.00 ir drošiem iesniegšanas termiņš, un vide komitejā mēs balsosim 30. janvārī. Tagad eh, saskaņā ar 88. pānta otro punktu iebildums par ģeneriski modificēto kukurūzu. Un šeit eh, ir Satū Hasī, pats tās, bet arī citu kolēģu iebildums, Dagbārot Bērenda, uh, Zanonī kungs, nezinu, kā tas ir paredzēts, kurš gribētu izteikties. Vārds tās, lūdzu. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Jā, tā ir, ka desmit eh, deputāti no dažādām politiskajām grupām ceļ iebildumu pret komisijas pasākumu eh, par 1507 kukurūzu. Tas arī tiek uh, pausts uh, rezolūcijā, ko mēs iesniedzam, par to varēsim rīt balsot. Mēs ļoti precīzi šeit aprakstām, kā komisija šeit pārsniedz savas pilnvaras uh, un šo 2009-18 direktīvu piemēro. Komisijas priekšlikums ministru padomēji neprecizē uh, pamatdirektīvas pāntus, un tur nav nekas teikts par uh, ekosistēmu vai ekoreģionu aizsardzību. 25. februārī 2009. gadā uh, notika konsultācijas pastāvīgajā pārtiks drošības komitejā, bet tur netika iesniegts atzinums, bet pa šo laiku EFSA ir sniegus jau trīs zinātniskus atzinumus Viens ir riska novērtējums, un tur ir arī runa par riska pārvaldību. Un mēs arī atsaucamies šajā rezolūcijā uz šiem EFSA atzinumiem. Un ņemot vērā šos atzinumus, komisija savu priekšlikumu mainīja. Tas bija nepieciešams, lai tiktu izpildīt zinām noteikumi atļauju saņemšanai, bet mēs uzskatām, ka grozītais priekšlikums uh, pārtikas drošības eh, pastāvīgajai komitejai bija jāiesniedz pirms tas viss tiktu nosūtīts eh, ministru padomēji. Mēs uzskatām, ka komisija šeit ir pārkāpus savus pilnvar šajā procedūrā, un pagājuši piekdien mēs eh, citā jautājumā jau cēlām iebildums par citu jautājumu, piemēram, zinām, kartupeļu, amflora kartupeļu certifikācijas jautājumā. To, uh, tur bija kopiena tiesas spriedums, un tāpēc mēs piedāvājam mutiski rīt balsojumā uh, iesniegt mutiskus grozījumus, tātad R apsvērumu grozīt. Šeit bija atsauce uz agrāko uh, ģēmo Uh, atļaušanu parastajā lauksaimniecībā, un šeit tiek piesauktām flora kartupeļi, un mēs to gribētu saskaņot ar pagājušās piekdienas kopienties spriedumu šo apsvērumu. Visā citādi es domāju, ka mēs rezolūcijā ļoti skaidri izklāstām šīs te problēmas, kas pastāv, EFSA uh, riska analīze tiek pieminēta, un arī uh, saistībā ar šo te glufosinātu. Uh, un vispārēja ģēmo situācija savienībā. Kolēģa, kolēģis Lepāžas eh, ziņojumā tika panākts vienošanās pirmajā lasījumā, un tagad tas ir eh, skatāms padomē, un to gribēju tāpēc pateikt. Dagmāra Rogbērenda, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Situācija komisijā saistībā ar ģēmo neatspoguļo situāciju lielākajā daļā Eiropas Savienības dalību valstu. To var tik vienkārši tiešām arī pateikt. Un es domāju, ka es nevienu uh, neazvainošu, ne Erikam Pudelē, neko, uh, ne, ne kolēģiem no dažādiem ģenerāldirektorātiem, neko pretī neteikšu. Uh, ja uh, minēšu, ka komisijā ir tā, ka uh, attiecībā uz to, ko nozīmē ģenētiski modificētu organismu uh, brīvu pielietošana uh, vidē, uh, komisija to īsti neapzinās, ko tas viss nozīmē. Es respektēju, ka viņiem ir uh, daudz svarīgākas lietas darāms. Mēs te rūpējamies par sīkumiem un mēs rūpējamies arī par jautājumu, ko nozīmē šāda brīva lietošana vidē. Es atzīšu, ka pagājuši nedēļa es jau nedaudz uh, atpūtos, tā kā uh, skatījos, ka kopienties ir pieņēmusi savu spriedumu. Jā, protams, tiesa neteica, ka amflora kartupeļu atļaušana bija saturiski nepareiz, bet uh, Eh, kopiena tiesa sprieda, ka komisija to nepareizi izdarīja. Un es atceros, kā es ar Dālī kungu un citiem kungiem no komisijas runāju pa telefonu un uh, jautāju, kāda uh, eh, vēla pēc to visu vajadzēja tā uh, visu dzīt cauri un kopiena tiesa tāpēc pareizi spriest. Un tur bija tikai viens iemesls, ka nav šī apziņa par to, cik tas ir nopietni. Un tagad atgriezīsimies pie tiesiskās situācijas. Eiropas kopiena tiesa aicināja Eiropas komisiju uh, attiecīgās uh, lietas uh, ziņā par šo kukurūzu kaut ko darīt. Kopien tiesa neteica, jums ir jāsniedz atļauja, kopien tiesa teica, jums kaut kas jādara septembrī. Tātad komisija tikpat labi uh, būtu varējusi to noraidīt. Un šodien tad dzirdēsim, vai tas ir tas priekšlikums, ko grib izteikt komisija. Dīvainā kārtā man šķiet, ka viņi to nedarīs. Viņi uzskata šo, uh, ka šī kukurūza 1507 ir lieliska. Tagad ir vairāki atzinumi no EFSAS. Vairums uh, vienkārši briesmīgi, līdzīgi bija ar aspartāmu, un to skatīsim rīt. Un ir uh, publiskas diskusijas par uh, lietošanu vidē vispār, uh, un mums ir dažādi zinātniski atzinumi no visām pusēm. Bārts jau to pieminēja, ka kukurūza 1507 rada milzīgu risku, un ir visi šie uh, atsevišķie punkti, kas tiek uzskaitīti, proti, ka šīs kukurūza, kāda tā ir, ģenetiski uh, um, um, modificētā, tātad, uh, uh, tātad uh, aputeksnētie uh, kukaiņi vairs nevarēs izdzīvot, un uh, visiem jāsaprot, ko tas var nozīmēt. Tātad kukaiņi, kas aputeksnē, ies bojā. Mums vajadzētu arī formāli ņemt vērā kopienties spriedumu, un komisijai tas ir jāņem vērā jāpieņem zināšanai, ka vismaz sešas dalībvalstis ir ļoti skeptisks un vēl vairāk būs skeptisks. Un mēs pa šo laiku arī esam uzzinājuši, ka vairs netiek iesniegt jaunu pieteikumu par brīvu pielietošanu vidē, vai tad komisijai tiešām ir jāspēr šis solis un jāizraisa uguns pavēršana pret sevi. Un šī rezolūcija, ko mēs esam iesnieguši, mēs uzskatām, ka tā ir laba. Un ka tas ir pareizais signāls, eh, kas mums jādod eh, gan iedzīvotājiem, gan dalību valstīm. Paldies! Paldies, eh, Dagmar Rotberend, Korina Lepāža! Merci, euh, merci, monsieur le président! Paldies, priekšsēdētāji! Man sakāmais turpina kolēģi iesākto domu, un es pilnībā atbalstu Radagmāras un Bērta sacīto ir visi iemesli balsot pār mūsu rezolūciju un noraidīt šo pieteikumu. Atgādinu, ka šeit ir un par atzinumu mēs nevaram būt pret, bet mēs varam dot negatīvu atzinumu, kas visā visamā ir spēcīgi norāda par to, ko domā Eiropas parlaments šajā sakarā. Kāpēc mēs gribam ieņemt šādu nostāju? Jūs jau sacījāt, ka pētījumi rāda, ka apliecina ietekmi uz vabolēm, tāpat arī EFSA nav veikusi papildu pētījumus, lai skatītu, kā problēmu atrisinātu. Un mēs esam pieprasījuši stiprināt EFSA pilnvaras un GMO ietekmes um, paplašinātu izpēti un balstoties uz komisijas priekšlikumu ar lielu vairākumu parlamentā. Mēs esam skatījuši šo jautājumu, ko divu ar pus gadus jau visi dosie ir iestrēdzis padomi, un tādējādi nav nekāda iemesla šādu autorizāciju dot. Uh, Bet eh, runājot par to, ka Eiropas Savienības tiesa būtu sankcionējusi komisiju, sankcionēts ir tas fakts, ka nav viedoklis nekāds pausts. Un tiesas lēmuma izpildīšana var būt eh, noraidījuma izpildīšana un nevis pieņēma pieņēmumu izpildīšana. Un gribu arī kolēģiem teikt, ka piekdienas nolēmums eh, Eiropas Kopa Savienības tiesā par amflora kartupeļiem apliecinot aizskaitā mūsu neizpratni saistībā ar šo nolēmumu, ir nelegāls, jo visas dalībvalstis netika konsultētas vienlaicīgas un ir notikuši starplaikā jauni pētījumi. Tādējādi viss noved pie tādas pozīcijas, kuru mēs lūdzam ieņemt konkrēti, būt pret šādu aut, uh, atļaujas piešķiršanu komitoloģijas gadījumā. Paldies, Lepāžas kundze, nākošais kolēģis Bankī. Paldies, Paldies priekšsēd, darbie kolēģi. Pilnīgi piekrītu iepriekšējiem diviem runātājiem. Arī es domāju, ka šeit ir jābūt ļoti izlīmīgiem un noteiktiem. Ņemot vērā, ka GMO augi. E, novērtējums no veselības viedokļa pēdējā gadu gaitā ir ļoti attīstījies. Es domāju, ka mums tas arī Eiropas līmenī ir jāņem vērā. Ungārijas situācija ir īpaša, jo mums eh, konstitūcijā ir noteikts, ka Ungārija neatļauj ģēmo audzēšanu. Bet mūs, protams, arī ietekmē tas, eh, kāda ir situācija apkārtējās valstīs. Un piekrīt Lepāžu kundzei, ka Eiropas eh, parlaments var viss pasaules mēroga uh, vēstījumu eh, raidīt ar to, ka mēs noraidam eh, komisijas viedokli šajā jautājumā. Eiropas eh, komisija ir procedurāls kļūras pieļāvus ar amforas, amfloras kartupeli, kas, uz ko tagad arī tiesa ir vēsta uzmanību, un tādēļ mums ir, raugoties uz nākotni, jāsaprot, ka tas ietekmēs arī mūsu konkurētspēju, vai mēs e, GMO um, sēklas izplatīšanu Eiropā atļausim vai nē. Paldies Bārki kungam, uh, Gerlinga nākamā. Paldies dažkārt, kā šajās debatēs atgadās, es esmu pretēju viedokli. Es domāju, ka mums visi lēmumi jābalsta ir uz konkrētiem faktiem, uz zinātniskām faktiem. Un e, aģentūrā mēs maksājam ievērojams summas, lai tās veikt novērtējumus mūsu vārdām un nenoraidīt kādu ideoloģisku apsvērumu dēļ to vai citu viedokli. Eiropas Savienības riska novērtēšanas process parasti mēdz būt visstingrākais pasaulē, un tomēr atsevišķi deputāti uzskata, ka būtu labi to noraidīt. Un jautājums par Monsanto kukurūzu netiek skatīts pēc būtības. Mums ir šeit eh, savas eh, piezīmes, bet tas nav vienmēr jāsaista ar amfora kartupeļiem. Mums ir šobrīd pieprasījums noraidīt un nākt klajā Es gribētu nākt klajā ar zinātniskiem eh, pamatojumiem šādai noraidīšanai, bet pagaidām tādu nav bijis. Mēs gribētu dzirdēt EFSA viedokli, tāds ir izskan, izskanējis, jā, ir bijusi kritika šajā sakarā par kavēšanos, un iemesls, kāpēc šie lēmumi ir tik ilgi kavējušies, ir tāpēc, ka komisija ir iestrēgusi ar parlamenta nepiekāpīgo viedokli un EFSU, kas pieturas pie zinātniskiem pierādījumiem. Un tādējādi mēs nekur netiekam uz priekšu un es ar to neesmu mierā, jo mēs vienkārši kaitējam paši sev izaicinājumi lauksaimniecībai un efektivitātei ir tik eh, nozīmīgi, ka mēs nevaram visu tādā veidā ignorēt. Es esmu mazākumā eh, šajā komitejā un domāju, ka ir svarīgi paust arī mazākumu viedokli. Un es pielikšu visus pūliņus, lai šis jautājums netiktu noraidīts, jo tam nav pamata nekāda. Un nevar veidot selektīvu pieeju, pie, pie, jābūt vienādai. Gērlings kundze, es nekad nebiju dzirdējusi, ka jūs tik ļoti iestājaties par EFSU šajā komitejā. Labi. Tagad vārds komisijai. Eriks Polē. Šodien ir ieradies Sanko direktors, lūdzu. Oui, merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt runāšu par amflors kartupeļiem. Šis eh, tiesas nolēmums piekdiena mums bija liels šoks, jo mēs negaidījām šādas sankcijas. Taču, analizējot iemeslus, kādēļ tiesa šādu lēmumu pieņēmusi, domāju, ka ir svarīgi nošķirt uh, kukurūzu 15.07. Kartupeļu gadījumā nu, lēmums bija notiesājošs, jo pēc tam, kad Amflora lēmums tika iesniegts padomē, komisija uzreiz nepieņēma lēmumu Amfloras autorizēšanai, un pa to laiku EFSA sniedz jaunu zinātnisku atzinumu ar minoritāriem atzinumiem, kurus mēs ņemam vērā, jo gala lēmumā bija iekļaut apsvērumi, lai darītu zinām šo jauno atzinumu. Taču tiesa uzskatīja, ka vajadzēja atgriezties pie procedūras sākuma. Tāpēc tiesas uh, nolēmums bija notiesājošs. Saistībā ar kukurūzu 15.07 situācija ir mazliet atšķirīga, jo atgādināšu, ka 2001. gadā bija pirmais pieteikums, bija seši EFSA pozitīvi atzinumi un divas reizes komisija gandrīz tika notiesāta par e, rīcības trūkumu no tiesas puses. Un pēdējā reize par šādu bezdarbību eh, bija tāpēc, ka teksts netika nodots padomē. Šeit nebija runa par jaunu EFSA atzinumu. Tiesa, e, pieņēma notiesājuši nolēmumu, jo neraugoties uz balsojumu 2009. gadā pastāvīgajā komitejā, kur netika saņemts kvalificēts vairākums, komisija kopš 9. gada projektu netika iesniegusi šo jautājumu padomē, kā to paredz procedūras. Mēs nesamierinājāmies, ka mēs nosūtījām nos, tekstu uh, Eh, padome, jo 12. gadā EFSA nāca klāj ar diviem jauniem atzinumiem par 15.07, un šie abi atzinumi atbalstīja iepriekšējos atzinumus. Četrus kopskaitā. Ir tiesa, ka mēs pionīri prasījām strīdus gadījumā ņemt eh, vērā dažādos EFSA viedokļus, un pionieris neturpināja sekot šai prasībai. Taču pēc tiesas nolēmuma 13. gada septembrī pionieri apstiprināja, ka koriģēs savu uzraudzības plānu, lai to pakārtotu pēdējiem EFSA ieteikumiem. Un kā to paredz priekšlikums, kur iesniedzām padomi, šis plāns tiks apspriests ar dalību valstīm. Tāpat apstrīdēts punkts, bet neskatīts šodien komitejā, ir e, rezistente glufosinātiem, kas ir herbicīdi un kas ietilpa. Pajunīja kas bija iekļauts sākotnējā pioniera prasībā. Taču šis herbicīds nav atļauts lietošanai uz kukurūzas un netiks eh, izmantots, ja šī kukurūza tiks atļauta audzēt Eiropas Savienībā, šis glufosināts netiks atļauts izmantošanai kukurūzām. Ja lauksaimnieks izmanto uh, savus glufosinātu krājumus, kas paredzēti citām, kul, uh, citām uh, kultūrām, tad par to var tikt piemērotas sankcijas. Jūsu rezolūcijas priekšlikums pauž nepieciešamību ņemt GMO iedarbību ilgā termiņā un uz nemērķa organismiem, kā piemēram šo tauriņveidīgo gadījumā. Euh, un mūsu pasākumi, kas ir iekļauti priekšlikumā padomē, paredz mazināt un ierobežot ietekmes risku uz šiem kukaiņiem, kas eh, saistībā ar toksīniem, ko varētu radīt ģenētiski modificēti kukuru, kukurūzu. Mēs tādējādi lēmām izman pilnībā piemērot piesardzības pasākumus. Un uzskatām, ka varējām ņemt vērā problēmu ziedputekšņu sakarā. Noslēgumā par juridiskiem elementiem runājot. kur rezolūcijas projektā norādīts, komi, ka komisija ir pārsniegusi kompetences, ko tai piešķir pamat akts. Komisijiem 8. novembrī padome iesniedza priekšlikumu par e, 15.07 kukurūzas autorizēšanu, es to atgādināju, tāpēc, kā tiesa pārmeta mums šajā sakarā bezdarbību un ir iespējams vai pat ļoti ticams, ka tiek pieprasīta kompensācija un procenti pār kavēšanos pēc 2009. gada pastāvīgās komitejas atzinuma. Un mēs ļoti rūpīgi sekojam pēc juridiskas un politiskas analīzes, jo ne tikai kolēģija deva šo autorizāciju priekšlikumu nodot tālāk padomēji. Tādējādi mēs uzskatām, ka mēs paliekam savu kompetenču ietvaros, un dalībvalstīm, kā jūs to labi zināt, ir trīs mēneši, lai paustu savu viedokli. Grieķijas prezidentūra nevēlējās iekļaut darba kārtībā vairākās padomēs bija vidas padoma, 13. decembrī bija lauksaimniecības, lauksaimniecības padoma šodien, bet Grieķijas prezidentūra nevēlējās iekļaut šo jautājumu minēto padomu darba kārtībā. Lietuvas prezidentūra pārdomā, bet katrā gadījumā padomēji ir jāsniedz atzinums vai jāziņo, ka nesniegs atzinumu uz 7. februāru, taču saskaņā ar likumiem. Un tīri juridiski, un šeit es nerunāju par jūsu priekšlikumu, kam ir politiski ietekmi, bet tīri juridiski runājot, ja padomi nesniedz atzinumu ar kvalificētu vairākumu pret, tad komisijai ir jāsniedz autorizācija 15.07 kukurūzai. Lūk, priekšsēdētāji, no manas puses informācija šajā sakarā. Paldies! Paldies, Polēkungs! Man šķiet, ka mēs nevarējām labākā, piemērotākā laikā sēdes rīkot. Uh, Protams, mēs nevarējām iepriekš prognozēt tiesas uh, sprieduma datumu, bet uh, tā nu ir sanācis, ka ir labi šie datumi sakrituši. Vai kāds kolēģis jau vēlētos izteikties debatēs? Acim redzot, nē. Rīt vidas komitejā būs par šo jautājumu balsojums. Un, eh, ja jautājums ies tālāk uz plenārsēdi, tad tas tiks balsots tur janvārī. Paldies par šīm debatēm ar referentiem, un tagad turpināsim ar Jutu Haugu. Proti budžeta izpildi 2012. gadam mūsu pastāvīgā referente Juta Hauga sniegs ievadu šajā jautājumā. Paldies! Nerunāšu gari, jo būtībā jau man ir vienmēr tas pats, vai vismaz vairāk vai mazāk, eh, vienmēr tas pats sakāms Jāapzinās vēlreiz vide, eh, sabiedrības veselība, pārtiks drošība, klimata aizsardzība, viss tas kopā ar visām aģentūrām, kas ir mūsu atbildības jomā. Tas viss kopā ir 0,8% no ES kopējā budžeta. E, to gribētu vēlreiz atgādināt. Tajā pat laikā gribētu atgādināt, vai es redzu, ka kolēģi ir ļoti, ļoti interesēti, bet nu tā tiešām ir. Jā, paldies. Bet arī tie, kas tur aizmugurē ir. Varbūt uh, vistīrīzāk mums šeit nav uh, eh, pārstāvja no revizijas palāta, bet man jau pagājušajā gadā tas krit uz nēriem un šogad atkal, es jau pagājušajā gadā uz to norādīju, brīdināju, es ceru, ka komisija beidzot kaut ko darīs, jo revizijas palāta vienkārši uh, mūs samet kopā tādā politiskā lauciņā, eh, kas saucās eh, vides, eh, lauka reģiona attīstība, vidas aizsardzība, zivsaimniecība un veselība. Un viss šī joma tad tiek visai tā ir 7,9% kļūdu uh, procents. Un visi, kas lasa uh, revizijas palāca um, Eh, ziņojumu, eh, tas šokējās, kā tad tā vidē un veselībā tik daudz kļūdas. Bet, ja mēs pastamies rūpīgāk, mēs redzam, ka um, lauka reģiona attīstībā un zivsaimniecībā ir šīs kļūdas nevis mūsu jomiņā. Uh, un tas ir tiešām, uh, tā arī visīstākā maldināšana. Jo mēs visi domājam, ka revizijas palāde, nu tas taču ir eh, pavisam objektīva iestāde un ļoti rūpīgi vienmēr strādā, bet nē, ja mēs paraugamies šo ziņu, ne, nebūtu tā nav. 7,9% tas ir tikai un vienīgi e, lauka reģiona attīstības un e, zivsaimniecības e, kļūdu dēļ, un ja mēs vēl paraugamies tad uz šīm summām, nu tad klausties, zivsaimniecība plus lauka reģiona attīstība 13,7% 5 miljārdi eiro 2012. gadā, tātad par šo gadu mēs pat labi runājam, e, tērējuši 13,75 miljārdi eiro. Un mēs ar savu life un vidas programmu esam iztērējuši e, nu 400, es jau sāku stūstīties, 427 miljoniņus esam iztērējuši nu tā ir eh, cūcība vienkārši. Un eh, mums nākas visu laiku taisnoties eh, par šiem nesamērīgi pārspīlētiem pārmetumiem. Protams, var kreņķēties par šiem 7,9%, bet tā taču nav mūsu vaina un arī neatiecīgiem komisijas ģenerāldirektorāta vaina. Taisn otrādi, vainīgi ir klimata politikas, veselības, vidas ģenerāldirektorātiem, viss ir kārtībā Tie nav vainīgie. Es to visu esmu te pierakstījusi, neatkārtošu jums viss, kas ir rakstīts eh, manā ziņojumā, bet es gribu teikt, ka eh, tas, kas attiec uz mums, tur nav problēma. Arī attiecībā uz aģentūram labi ir attiecīgi nelieli kritikas punkti, un eh, kaut kas jau man ir arī jāpasaka savā ziņojumā, un attiecīgi es arī šos kritikas punktus pieminu, Eh, tajos punktos, kas ir eh, par eh, attiecīgo aģentūru, bet visādi savādi man tomēr jāatzīst, ka, nu labi, vismaz šajā ziņā revizijas palāta prasa, ka visām aģentūrām var notikt budžeta izpildes apstiprināšana, un arī es to varu tikai ieteikt, un man jāsaka šādi kuriozi, šādas jautrības, kā attiecībā uz EKA, kam uh, nācās inventarizēt uh, uh, savu uh, aprīkojumu, sākot darbu, un tur pietrūka pēkšņi uh, klipdatori apmēram 5000 eiro vērtībā. Nu, man jāsaka, ja visur būtu runa par 5000 eiro kļūmēm, nu mēs visi varētu būt brīnišķīgi apmierināti un baudīt savus Ziemassvētku atvaļinājumus. Paldies! Paldies, Juta Hauga! Un tagad ēnu referentiem dosim vārdu. Jose Manuel Fernandesa kungs EPP eh, e vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdi. Mm, sākšu ar uzslavas vārdiem Jutai Haugai par viņas darba kvalitāti principā varu visam piekrist, kas ir teikts šajā ziņojumā, kas attiecas uz aģentūru rīcībā esošiem līdzekļiem. Eh, par to derētu padomāt un arī varbūt ierosināt, precizēt aģentūru atbildības jomas. Pretējā gadījumā sanāk tā, ka tām ir arvien eh, mazāk līdzekļu, bet, eh, nu, vai tad esam pietiekoši precīzi noteikuši, eh, kādi ir aģentūru uzdevumi, un vai mēs esam samērojuši, kādi ir uzdevumi un kādi ir aģentūru budžeti. Ziņojumā šķiet svarīgi arī tas, ka katrai aģentūrai atsevišķi tiek norādīts, Eh, kāds ir eh, budžeta izpildes eh, procents. Tātad attiecībā uz katru aģentūru atsevišķi. Tādam punktam vajadzētu parādīties ziņojumam, to es gribētu lūgt referentei. Tas arī dotu labāku ieskatu tajā, kā šīs aģentūras eh, strādā. Dažām aģentūrām ir budžeta izpildu 5%, kas nozīmē, eh, ka līdzekļi tomēr ir ļoti maz eh, salīdzinot ar attiecīgās aģentūras uzdevumiem. Paldies, nākamā būs Ana Rosbaha, lūdzu. Paldies, priekšsēd. Mūsu politiskā grupa uzskata, ka katrs eiro, kas tiek tērēts, eh, ir nodokļu maksātāju nauda, un tādēļ svarīgi, ja institūcijas aģentūras tērēs līdzekļus, ievērot attiecīgos noteikumus eh, un uzraudzīt norēķins, kas attiec uz piecām aģentūrām, eh, pārstāvjam to pašu viedokli, ko, ko esam jau paluši iepriekš, proti. Uh, visām budžeta izpildes apstiprināšanām ir jānotiek vadoties no SAO vadlīnijām. Un tie ir starptautiski atzīti grāmatvedības standarti. Un ja tie, šie standarti nav izpildīti, tad mēs nevaram apstiprināt budžeta izpildi. Šeit, diemžēl, budžeta izpildi tiek apstiprināta arī e, tajos gadījumos, kad nav viss uh, pilnīgi kārtībā, un tas tiešām ir žēl. Man politiskā grupa uzskata, ka mēs nevaram apstiprināt atsevišķus ES budžeta izpildes sadaļas. Ir vairākas aģentūras, uh, tajā skaitā arī vidas aģentūra, uh, kuru darbā ir tomēr vērojami uzlabojumi. E, šeit ir bijuši pūliņi, un mēs redzam, ka e, e, būt prasīgam tomēr atmaksājās šajā sakrā. Paldies! Līdz ar to visi runātāji ir izteikšies un dosim vārdu komisijas pārstāvim vai pārstāvēji. Vai ir kāds ieradies no komisijas? Paldies, priekšsēdētāji. Haugškundze, paldies par uh, ziņojumu attiecībās vispārīgo budžetu un sadaļu veltītu videi. Uh, par revizijas palātu. To ziņojumā ir iekļauta nodaļa attiecībā uz daudzgadu finanšu schēmu, kurā mēs, diemžēl, atrodamies ar lauksaimniecības jautājumiem, un katrā ziņojumā ir nepatīkams pārsteigums lasīt, ka lauka attīstība un vides jautājumi ir pakļaut ļoti augstām kļūdām, pat ja mēs detalizēti tos nedaudz, tās nedaudzās detaļas skatām, tad redzam, ka kļūdas likme Eh, lauku attīstībai un videi nav vienāda. Par izpildi, kā sacīja Haugas kundze, vides ziņā tā ir laba, netik laba klimata jautājumos, kur ir vērojama zinām nescena aktivitāte ar visiem jautājumiem saistībā ar izmešu tirzniecību un šiem jautājumiem, kur ir jomā, kas ir relatīvi jauna, kur ir nepieciešami eksperti. Un lūk, tas būtu no komisijas apmēram viss par šo jautājumu. Paldies! Paldies! Un beigās atkal jūta auga. Paldies! Žozē Manuela teiktais, ka mums būtu jāparaugās cik procentu mūsu budžeta eh, tērē kura aģentūra. Labi, varam to darīt. Eh, tas ir tīri vienkārši matemātisks uzdevums. Ānas Rohpahas prasību izpildīt gan būs grūtāk. Jo es kā parlaments nevaru eh, uzlikt aģentūrām par pienākumu savu grāmatvedību vest pēc SAO grāmatvedības principiem aģentūrām pamatregula uzliek par pienākumu, un šo pamatregulu jau esam pieņemši mēs kopā ar padomu, e, ievērot ES budžeta kārtību, ES budžeta regulu. No tā mēs novirzīties nevaram. Kas attiecas uz caurskatāmību? tas nav rakstīts budžeta regulā, bet uh, caurskatām attiecībā uz aģentūras darbu uh, un viņu zinātnisko padomju darbību. Es domāju, ka šeit visas aģentūras šajā ziņā ir ievērojami progresējuši pēdējā laikā, un viss, kas ir aģentūru pašu ziņā, eh, kur to eh, ziņā ir noteikti, kas, būs pā, eh, kas strādās viņa zinātniskās padomēs, par tur nav ko piesieties. Eh, labi, pie komisijas rīcībās būtu gan varbūt ko piesieties, bet tas jau būtu atkal cits stāsts, par ko mēs varētu diskutēt varbūt citā sakarā, nevis tagad kontekstā ar budžeta izpildus apsiprināšanu. Priekšēdus, jā, tā bija svarīga piebildi, jo vienmēr debatējot par aģentūrām mēs dzirdam par šīm grūtībām un, un Tomēr mēs zinām, ka aģentūras ir neatkarīgas. Grozījuma iesniegšanas termiņš 18. decembris 2010. 23. decembrī būs balsojums par budžeta izpildes apstiprināšanu un budžeta revīzijas komisijā būs 18. februārī debata un balsojums 17. 18. martā budžeta kontrolas komitejā. Līdz to esam izskatījuši 5. līdz 10. darbkārtības punktu, un tagad pievēršamies Pāvela Poca ziņojumam. 11. darbkārtības punkts lūdzu. Paldies, priekšsēdētē. Jā, šie tas uh, svešzemju uh, augi un dzīvnieki, kas tiek transportēti, uh, var eh, ietekmēt vietējās sugas un radīt arī ekonomiskas un sociālas sekas. Runājot par šiem invazīvajām sugām, tur ir uh, domāts par kontrols pasākumiem, un tie ir apmēram 12 miljārdi uh, eh, eiro gadā. Tātad šis uh, šie zaudējumi visas eh, dalībvalstis skar, bet eh, līdz šim nekas nav darīts. Un mēs esam ļoti apmierināti, ka beidzot, kaut gan vēlāk nekā paredzēts, ir likumdošanas priekšlikums, kas eh, skata šīs te invazīvās svežzemju sugas. Pirmajā priekšlikumā 20 gados tiek runāts par bioloģiskās daudzveidības zudumu. Komisijas priekšlikums uh, rada ietvaru, lai mazinātu negatīvo ietekmi uz bioloģisko daudzveidību šo invazīvo svešzemju sugu kontekstā un runā par šādu sugu uh, ievazāšanas novēršanu Eiropas Savienībā un ieviešanu vidē. Komisija uzsver, ka jāizveido agrīnās brīdināšanas un ātrās rēģēšanas sistēma, lai menedžētu šo procesu. Komisija uh, var, vēlas izmantot IT atbalstu un uh, es atbalstu šo priekšlikumu, vispārīgi atbalstu komisijas priekšlikumu, un e, mēs konsultējamies daudz ar komisiju, un es gribētu atzinīgi vērtēt komisijas līdzšinējo radošo pieeju. Komisija piedāvā labu pamatu, un es piekrītu komisijai, ka mums ir jābalstās uz prevencijas, prioritizācijas un koordinācijas principiem. Tikai atsevišķos gadījumos, manuprāt, būtu vērtīgi vēl stiprināt komisijas priekšlikumu. Izšķirošā uh, daļa priekšlikumā ir sugu saraksts. Un tāpēc turpmākajās diskusijās vajadzētu uh, pievērsties galvenokārt eh, kritērijiem un sagatavošanas metodai attiecībā uz šo sarakstu. Tagad esmu pievērsies uh, citām lietām. Piemēram, būtu uh, ar ieviešanas aktiem jāizveido šāds sugu saraksts, un uh, tas ir arī komisijas priekšlikums. Otrakārt, komisijas priekšlikumā netiek runāts par dažādām sugām, ko referents nosauc. un nevar atļaut uh, atstāt šo uh, jomu tikai dalībvalstu sadarbības ziņā. Lai uh, risinātu šīs problēmas, es esmu iesniedzis vairākus grozījumus un par tiem tagad runāšu. Es uh, piedāvāju uh, nenoteikt šo 50 sugu limitu un Iemesls ir uh, aprakstīts pašas komisijas ietekmes novērtojumā, jo komisija saka, ka nav iespējams jau iepriekš zināt, uh, kādas un cik daudz invāzijas notiks, lai tās pārvaldītu. Un tāpēc nevar pateikt, cik sugas vajadzēs šajā sarakstā. To, tas bija citāts no komisijas ietekmes novērtējuma. Es piedāvāju uh, sastādīt eh, invazīvo svežzemju sūgu sārakstu ar deleģēto aktu un nevis ar ieviešanas aktu. Protams, mēs varam runāt par uh, to, kāds varētu būt līdzsvars starp operatīvo uh, eh, lēmu pieņemšanu un demokrātsko lēmu pieņemšanu, bet mana personīgā pieredze rāda, ka nevarēsim panākt nekādus rezultātus. Uh, uh, ja nebūs apziņa, ka šeit ir problēma un kaut kas ir jādara, lai to novērstu. Sugas, kas tiek iekļautas sarakstā, to nosaka likumdošanas akti, un, manuprāt, šis saraksts būtu jāpievieno šim likumdošanas aktam, jo tas atbilst aptvērumam. Grozījumi tiek iesniegti, lai runātu par uh, sugām, kas e, zināmos reģionos ir vietējās un citos savukārt svežzemju sugas. Un e, šīs e, sugas, ko minēju, arī būtu jāietver šajā likumdošanas aktā, un Eiropas Savienībai būtu jādomā par šīm sugām, kas nav uzskatāms par vietējām visā Eiropas Savienībā. Uh, iesniedz dažus priekšlikumus, lai uh, skatītu jautājumus ar sugām, kas ir konkrēti dalību valstu ziņā. Es uzskatu, ka tas ir nepieciešams, lai tās dalībvalsts, kas jau aktīvi darbojas šajā jomā, um, varētu saglabāt savus pasākumus, kas ir vēl striktāk par komisijas piedāvātajiem. Ir nepieciešami arī uh, nodrošināt to, lai dalībvalstis uh, ievērotu noteikums un reģionālo elastību. Bet mēs vēlamies stiprināt komisijas priekšlikumu un to nevājināt. Es gribētu uzlabot arī uh, informācijas atbalsta sistēmu, ko piedāvā komisija, jo tā ir ļoti svarīga priekšlikuma daļa. By my opinion... Es uzskatu, ka ir jānodrošina, jāveicina arī sabiedrības iesaiste, jo tikai tādējādi mēs varēsim panākt progresu cīņā pret invazīvām sešzemes sugām. Mums bija diskusijas ēnu referents sanāksmē un turpināsim tās turpmākajās nedēļās. Es izlēmu arī piedāvāt izveidot uh, uh, zinātnisko fórumu, kas atbalstītu lēmumu pieņemšanas procesu. Priekšlikuma uh, aptvērums ir ļoti plašs. Uh, šeit ir runa gan par augiem, gan par zīdītājiem un citiem dzīvniekiem, un es pat nerunāju par mikroorganismiem, kas ir pilnīgi atšķirīga lieta. Tātad mums ir uh, jākonsultējas lielā mērā ar zinātniekiem šajā uh, jomā. Vēl divas lietas, ko neesmu minējis savā ziņojumā un cerams, tas mums, to mums izdosies izdarīt uh, turmākajās sēdēs ar ēnu referentiem, proti finansējums. Es zinu, ka piedāvāto fi pasākumu finansējums ir nopietns jautājums, un komisijas priekšlikumā nav pārāk konkrēti par to runāts. Bet es nepiedāvāju nekādas izmaiņas savā ziņojumā, jo uh, esmu pārliecināts, ka vēlāk būs uh, diskusijas par šo jautājumu. Un uh, līdzīgs uh, jautājums ir dzīvnieku labturība. Tas jau ir iekļauts, bet šis aspekts vēl ir jāstiprina. To mēs apspriedām pēdējā ēnu referents sanāksmē un turpināsim pie tā strādāt. Līdz šim esam tikušies divas reizes ar ēnu referentiem. Paldies uh, ēnu referentiem par viņu komentāriem par šo ziņojumu. Tātad uh, sadarbība ir ļoti laba un aktīva. Jā, esmu ļoti pateicīgs manai grupai un jums visiem, ka man ir iespēja strādāt pie šī jautājuma, jo man šis eh, ir personīgi svarīgs jautājums. Es 20 gadus esmu savā valstī strādājis šajā nozarē. Un es atvainojos, ja sarunās pārāk praktisks esmu bijis varbūt. Bet es domāju, ka mēs labi sadarbosimies turpmākajās nedēļās. Paldies! Vielen Dank! Paldies! Renāta Zomere, kurš viņu aizstāja? Labi. Renāti Someri šodien aizstāja Rihards Zēpers, ja tas vispār ir iespējams. Jā, paldies. Uh, Renāta Zomera atvainojas, jo viņai bija jābūt citur, kur viņa nevarēja atteikt, un šeit es gribētu viņas vārdā un arī mūsu vārdā pateikties Pavelam Pokam par viņa praktisko pieeju un labo sadarbību šajā jautājumā. Mums uh, patiesībā nav daudz iebildumu pret viņu priekšlikumu un lielos vilcienos varam to atbalstīt, jo īpaši šo te koncentrēšanos uz pre preventīviem pasākumiem, kuru mērķis ir uh, bioloģisko daudzveidību aizsargāt un uh, novērst negatīvo ietekmu uz sabiedrību un uh, ekonomiku. Tie arī ir mums ļoti svarīgi aspekti. Tātad šī prioritizācija uz eh, invazīvajām sugām. Eh, to mēs atbalstām, un tiešām ir tādas sugas, kas eh, dažās valstīs ir uztverams par invazīvām, un citās savukārt nē. Es domāju, ka šeit mēs viņu arī varam atbalstīt. Ļoti svarīgi ir tas, lai mums būtu vissavienības koordinācija, lai šie pasākumi būtu pēc iespējas efektīvāki un lai izmantotu sinerģijas, kas citādi varbūt nebūtu e, iespējams, jo sugas jau neapstājas pie valtu, valstu robežām, un tāpēc ir tikai saprātīgi šeit rīkoties kopīgi. Sabiedrības iesaista, manuprāt, arī ir ļoti svarīgs jautājums, un arī moderno informācijas tehnoloģiju izmantošanu, tas jau ir ziņojumā minēts. Kā jau teicu, no mūsu puses liels paldies par paveikto darbu un labo sadarbību. Vienīgais punkts, kur mūsuprāt vēl būtu jādiskutē, ir šī te augu ies, iekļaušana, kas ir ģenētiski modificēti. Vai tas iedara šajā dokumentā, to es nezinu. Šeit grupā mums vajadzētu vēl par to padiskutēt. Uh, Eh, to gribēju uzreiz šeit pateikt. Varbūt eh, vajadzētu šajā priekšlikumā koncentrēties tikai uz invazīvajām sugām un šo otru problēmu reglamentēt citā uh, likumdošanas aktā. Ne jau tā, ka mēs vēlētos šo problēmu ignorēt, bet to varētu varbūt reglamentēt citā likumdošanas aktā. Uh, tur ir vajadzīgs regulējums un tur ir vajadzīgs plašāks diskusijas, un to tagad tā vēl piekabināt klāt, mūsuprāt, nebūtu pats labākais. Paldies par darbu. Paldies, eh, Gerbrandī. Thank you, Mr. Chairman. Um... Paldies, priekšsēdētājs. Dažkārt runājot par dabu, bioloģisko daudzveidību, dalībvalstī komisiju, šķiet sāk spēlēt paslēpes. Nu, jau gadiem ilgi mēs redzam zinātnisku pētījumu rezultātus. Um, pētījumiem saistībā ar zaudējumiem, ko nodara šais invazīvās sūgas, un zaudējumi tiek rēķināti miljardos eiro. Un, ja jebkurā jomā būtu pierādījumi un apliecinājumi par 12 miljārdiem zaudējumu, tad tam sekotu steidzams darbības. Invazīvās eh, svežzemju sugas ir viens no lielāk bīstamākajiem aspektiem, kas apdraud mūsu bioloģisko daudzveidību. Un mums ir jāizvēlās, vai nu tā ir liela nopietna problēma, ko mēs nopietni risinām, vai arī uh, uzskatām, ka tā nav problēma, zinātniekus neuz, eh, neuzklausām un vērā neņemam. Komisijas priekšlikums eh, ņemt 3%, kas ir 5, eh, 50 sugas, Tas nozīmētu nedarīt praktiski neko no visiem, no visiem šiem tūkstošiem invazīvo sugu, kas ir nodarījušas zaudējums 12 miljārdu apmērā. Un, ja mēs e, skatām Eiropas Savienības bioloģiskās daudzveidības stratēģiju, mūsu apņemšanās Nagojā, uh, uh, aiķī mērķus, ir nopietni iemesli risināt šo invazīvo sūgu problēmu. Un jautājums no manas puses komisijai būtu, kāpēc? Šis priekšlikums no jūsu puses ir tik vājš. Atlasīt 50 sugas, manuprāt, nav nopietni. Mēs um, varam, um, uh, varam par tādu jautājumu runāt, bet kāda ir nostāja attiecībā pret dalībvalstīm, vai dalībvalsts pret to izturēsies nopietni? Un vai komisija jau to ir ņēmusi uh, vērā un nav sekojusi saviem zinātniskajiem eh, ieteikumiem vai grib uzņemties eh, savu politisko vadību dalību valstīm. Esmu katrā ziņā ļoti nobažījies par šo dosjē, jo ar tik vāju priekšlikumu jau no sākuma un iespējams negatīvu atzinumu no dalību valstu puses, varētu būt ļoti sarežģīti kaut ko iesākt, ne tikai runājot par šiem 12 miljārdu eiro zaudējumiem, bet par milzīgajiem bioloģiskās daudzveidības zudumiem, par kuriem atbildīgas ir invazīvās sugas. Es eh, piekrītu pavēlam par šo 50 sugu sarakstu un ka mums ir uh, jārīkojas šeit. Vēl viens jautājums, ko es gribu piebilst, ir iekļauts drošības elementu. Manā valstī, Nīderlandē, mums ir problēma ar žurkām, bizām žurkām, kas eh, izgrauž eh, alas eh, polderos un apdraud Nīderlandi rāda plūdu briesmas Nīderlandēji. Tas pats attiecas uz pārtiku, kur lauks, eh, lauksaimniecības platībām invazīvās sugas nodara liels zaudējumus, un tāpēc es aicinu dalību valstis nopietni izturēties pret šādu jautājumu un nedomāt, ka tas Jautājums ir tikai dabas un bioloģiskās daudzveidības lauciņā, un mēs varam mierīgi turpināt spēlēt paslēpes un piekopt strausa politiku neņemot vērā to, ko pierāda zinātniski atzinumi. Domāju, ka mēs varētu sagatavot spēcīgu ziņojumu, un Počkungs jau ir sagatavojis spēcīgu projektu un mēs varētu drīz vien parlamentā ieņemt spēcīgu nostāju. Paldies! Nākamais zaļo grupas vārdā Demens Pakirkungs. Paldies, priekšsēd! Beidzot, mēs varam debatēt par šo ierosinājumu parlamentā. Pilnīgi piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Laika ir maz, Mums ir jārod piemērot risinājumu šai akūtajai problēmai, kas nopietni apdraud bioloģisko daudzveidību un turpina sāsnāties gadiem ilgi. Arī Flā, Flandrijas parlamentā esmu varējis uh, sekot uh, šai problemātikai invazīvo sugu uh, klātbūtne eksponenciāli palielinās. Tādēļ e, mums ir nepieciešama ēs līmeņa koordinācija šī jautājuma risināšana, jo problēma nemēdz apstāties pierobežām. Kā zaļo grupas ēnu referents, es gribētu pateikties uh, Poca kungam par viņa atvērto pieeju. Mēs esam organizējuši kopīgas sēdes, tās bija ļoti konstruktīvas. Kolēģa praktiskā pieeja ir uzslavējama. Es domāju, ka Mēs kopā panāksim ļoti labus rezultātus, apsveicu referenta ierosinājumus. Man šķiet labi, ka 50 sugu virsējā robeža netiek atbalstīta, tas ir zinātniski bezatbildīgi, 5 gadu termiņš, un devi, kas ir paredzēts 19. pantā, tas ir arī pārāk garš. Tas neļaus mērtiecīgi rīkoties. Vai mēs varam darīt ko vairāk nekā pieņemt regulu? Varbūt komisijas pārstāvs mums varētu paskaidrot juridiskās iespējas, kādas vēl pastāv. Tad arī zinātniskā forma izveidu mums šķiet atbalstām. Vienā punktā mēs vēlamies papildus paskaidrojumus. Mēs esam visvairāk nobežījušies par 24. punktu, jo tur tiek ierosināti nacionālā līmeņa Eh, pasākumi, kas varētu eh, traucēt Eiropas pieejai un vienotam tirgum. Vēl trīs punkti, pa kuriem es iesniegšu grozījumus. Pirmkārt par pieeja kā tāda, cīnoties pret invazīvajām sugām, ir ļoti svarīga sabiedrības informēšana. Un dzīvnieku intereses arī ir svarīgi šajā kontekstā. Mums ir nepieciešams uzraudzīt visus šos procesus, ir jāņem vērā transponēšana un uh, finansējums. Un es ar e, nepacietīgi gaidījuši tālākās debatas. Paldies tagad, uh, Julie Gerling, ECR vārdā. Paldies, uh, jā, mēs sen gaidījām šo debatu, un parasti, kad ir tādas ilgaidas debats, tad komisijai nav izdevies uh, panākt vienošanos ilgu laiku, un tā tas tiešām ir, raugoties uz komisijas ierosinājumu. Es biju diezgan vīlusies par tās, par trūkstošu ambiciozitāti, taču ar Poka kunga palīdzību un paldies par viņu darbu, tiešām bija patīkami strādāt ar referentu, kurš ir uh, zinošajā jomā, uh, ar šī ziņojuma palīdzību mums izdosies likumdošanas aktu, aktu kvalitāti būtiski uzlabot. Politisko grupu vidu, acīm redzot, pastāv vienprātība, kā jautājums ir jārisina steidzami, taču dalībvalstīs tas tiek risināts dažādi. 12 uh, eh, dalībvalstīs ir importa ierobežojumi un uzskaite, četrās dalībvalstīs ir citas metodoloģijas. Es pati nesu parasti liela harmonizācijas atbalstītāja, taču invazīvo svešiemi sugu jomā, es domāju, tas ir ļoti svarīgi, lai mēs tiektos uz vienu mērķi vienā veidā. Izteikšos konkrētāk, īpaši attiecībā uz invazīvajiem dzīvnieku sugām varētu būt jāreiknās ar sabiedrības pretstību un tādēļ pierādījumiem ir jābūt ļoti pārliecinošiem, lai pārvarētu pretestību. Arī es atbalstu referentu e, e, attiecībā uz šo 50 sugu ierobežojumu, ka tas nav pieņems. Es nedomāju, ka kāds to varētu atbalstīt, arī dalībvalsts, ne. Padomu diskusijās tā nelikās, tā kā es ceru, ka mēs panāksim ātru vienošanos, ka tas tā nevar palikt. Piekrītu, ka arī e, šo likumdošu varētu attiecināt uz sugām, kas e, e, ir dabi, dabā izplatīts vienais daļā, citā nē, citā tiek uzskatīts par invazīvām. Un es domāju, ka ir arī dažas iespējams problēmas ar izņēmumiem. Nevis, ka mums vajadzētu izņēmumu mehānismu, nevajadzētu izņēmumu mehānismu, protams, ka to vajadzētu, bet esmu nobežīsies, ka nacionāla izņēmuma, kādas piedāvā referents, mēs varētu, varētu izrādīties, ka e, tas ļautu um, Mm, ka tas padarītu neefektīvāks mūsu pasākums, bet tas nedrīkstētu tikt pieļauts. Visbeidzot, GM jautājums, es domāju, būtu bīstam, ja šis ziņojums iestrēgtu diskusijās par ģenētiski modificētiem organismiem. Tos nevajadzētu uzskatīt par kā tādiem par invazīviem sugām. Ir atsevišķi likumdošana, kas attiec uz ģenētiski modificētiem organismiem. Eh, labi cilvēkiem ir eh, ļoti eh, izteikti viedokļi ģēm jautājumos, bet šis jautājums ir, šis dokuments ļoti svarīgs, un mēs nedrīkstam riskēt ar tā novilcināšanu šāda iemesla dēļ, tādēļ es noteikti uh,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 referentam par lielisko darbu un arī pār sadarbību ar ēnu referentiem. Man nekas daudz piebilstams nav tam, ko sacīja citi ēnu referenti, bet es tomēr daži jautājumi precizēšanai. Pilnībā piekrītu tam, kā jāsvītro ir griestu noteikšana. Tāpat no 1200 līdz 800 invazīvajām sugām mēs nevaram lemt par augšējo robežu 50 sugas vai kaut ko tam līdzīgu. Ja mēs gribam izmantot piesardzības principus, tad ir jārīkojas preventīvi un mēs nevaram. Mēs nevaram mēģināt vienkārši šīs sugas iznīdēt, mums ir jāseko tam, lai tās nenodara invāziju visā Eiropā, apzinoties, ka mums ir arī jānovērst dzīvnieku ciešanas. Tāpat ir ļoti žēl, ka komisija nav izteikusies par dzīvnieku labturību, jo šeit ir runa par invazīvo sugu prevenciju savukārt atsevišķas. Um, dzīvnieku sugas, kas atrodas Eiropā un kas būtu iznīdējams, tad pirmkārt mums nāk prātā, ka tā varētu būt pēdējā instance cīņā pret šīm sugām. Vajadzētu izvairīties eh, opciju, kas dzīvniekiem vismazāko kaitējumu norāda un eh, iznīcināšanu, piemērot tad, ja visas pārējās instances ir izsmalcas. Un tad vēl kolēģis acītais eh, attiecībā uz definīciju eh, priekšlikumā, es to pilnībā necitēšu, invazīvās dzīvnieku sugas, kuru ieviešana apdraud bioloģisko daudzveidību un ekosistēmas. Es domāju, ka tas lieliski ir attiecināms uz ģēmo, ģēmo var piesārņot un izspiest dabiskās sugas un apdraudēt bioloģisko daudzveidību. Es domāju, ka ģēmo nedrīkst tikt izslēgt no šī priekšlikuma un īsi sakot piekrītu referentam, ka tad, ja dalībvalstis vēlas piemērot stingrāks noteikumus, tad tām ir jādod tiesības to darīt. Savukārt sabiedrībai ir jātiek uh, labi informētāji. Banki kungs nākamais. Paldies. Priekšsēd. Mēs runājam par ļoti svarīgu jautājumu. Jo alerģijas, ko izraisa uh, uh, dažādi uh, um, uh, poleni rada, uh, uh, te jau ir kļuvuši par tādu kā nacionālu slimību, piemēram, Ungārijā. Un Eh, gadā apmēram 12 miljārdu eiro mēs eh, tērējam um, dažādu slimību ārstēšanai, kas skaitīta ar invazīviem sugām. Ungārijā vairāk nekā 20 miljonu eiro gadā un lielākā daļa šo līdzekļu. Tad šie, šie līdzekļi nav samērīgi. Tādēļ ir arī problēma atšķirīga e, tādām valstīm, kuras ir ES pierobežā, e, kā viņām e, saskarties ar invazīvām suvām. Šeit ir daudz lielāki riski, invāzijas riski, un tieši tādēļ tas ir jāņem vērā, bet ir jābūt um, stratēģijai. Uh, nacionāla līmenī, kur būtu izmantots arī es finansējums, un arī dalībvalstu iekšienē situācija var atšķirties attiecībā uz uh, tiem robežreģioniem, kur ir uh, uh kaimiņos ne ES valsts um, mēs gribētu samazināt saslimšanu, alerģiju skaitu, ko izraisa invazīvās sugas un platības, kur tās ir sastopams. Bet tas nav tikai likumdošanas jautājums, arī finansējuma jautājums. un ir jāpiešķir finansējums arī eh, dalībvalstīm atkarībā no tā, cik uh, intensīvi tās saskarās ar uh, šīm problēmām, invazīvām sugām, uh, no tā beig beigās iegūs visi. Paldies. Un tagad vārds komisijas pārstāvē, pārstāvim Piergučera. Lūdzu. Thank you, Chairman. Eh, paldies, priekšsēdi. Paldies visiem debatētājiem. Īpaši paldies referentam Pavelam Pocam par ļoti rūpīgu darbu, paldies arī visiem par šo apņēmības vēstījumu, ko esam šodien raidījuši. Eh, tiecoties uz vienošanos pirmajā lasījumā un tiecoties šo likumdošanas darbu pabeigt līdz dienas beigām. Tas ir svarīgi, un vēl svarīgāk varbūt nekā mēs pat dažkārt apzināmies. Jautājums ir steidzami risināms visās dalībvalstīs. Nedaudz paskaidrošu mūsu ierosinājumu. Tas varbūt arī ļaus skaidrāk saprast dažus no mūsu konkrētiem piedāvājumiem, kas ir saskāršies ar atsevišķu Eiropas parlamenta deputātu kritiku. Par subsidiaritāti. Tiešām mums ir jārīkojas ES līmenī. Vienmēr tad, kad ES līmeņa rīcība dos pievienoto vērtību, salīdzinot ar rīcību tikai dalību valsts līmenī vienu tie jautājumi, kas ir risinājumi dalību valstīs vien bez iejaukšanās, lai tā arī būtu. Bet tieši tādēļ mēs esam ierosinājuši, jo komisija ir sagatavojusi ir priekšlikumu un likuma devēja iestādes pieņems lēmumu, tad mēs esam ierosinājuši šajā dokumentā runāt tikai par uh, sugām, kas skar visu Eiropu. Un runāt par sugām, kas Eiropas Savienībā ir invazīvas. Eh, cits jautājums ir sugas, kuras ir invazīvas vai pat tādām tiek uzskatīts nacionālā vai pat reģionālajā līmenī. Mēs pirmkārt gribējām risināt to sugu jautājumu, kas visā ES rada problēmas. Un atstāt dalību valstu ziņā, protams, vienotā tirgus noteikumu ietveros spērt papildu soļus. Pieskaršos vēl dažiem no debatēs minētiem jautājumiem. Šis ierobežojums 50 sugu ierobežojums. Šis piedāvājums ir saskāries dalībvalstu un parlamentu līmenī uh, ar gandrīz vienbalsīgu pretestību, par to es varu izteikties ļoti atklāti. Vids uh, padomē mums bija publiskā debata par to piekdien, izmot vienu vai divas dalībvalsts, visas pārējās mm, izteicās līdzīgi jums. Līdz ar to Mums komisijai nāksies eh, šajā jautājumā vēlreiz iedziļināties, uzklausot jūs un dalību valsts. Kādēļ mēs piedāvājam šādu ierobežotu uh, slieksni? Herbrandī kungs laikam jautāja, kā, kāds bija komisijas pamatojums, izsakot šādu piedāvājumu. Mēs gribējām nelikt pārāk lielu Uh, slogu jau no paša sākuma, gādājot, lai mēs varētu uzsākt darbu pirmkārt solīdā, zinātniski pamatotā veidā, tādējādi nosakot šos griestus, taču mēs dzirdējām dalībvalstu un jūsu viedokļus šodien, un tos ņemsim vērā, lai rastu risinājumu kopā ar jums, kas būtu pieņemams. Par ģēmo. Tas ir ļoti nopietnas jautājums. Tas interesē visus likumdevējus visā Eiropā un arī Eiropas pilsoņus. Katram ir viedoklis šajā jautājumā. Un ņemot vērā, ka tas ir tik svarīgs jautājums, mums, mēs uzskatām, ka GMO jautājums ir jārisina horizontāli. Un šāds tehnisks likumdošanas akts nebūtu īstā vieta, kur sākt cīņu par GMO. Es savai priekšniecībai katrā ziņā ieteiktu šo regulu neatiecināt uz GMO par sabiedrības informēšanu un iesaistīšanu, visu interesēto pušu pilsoņu iesaistīšanu. Mēs esam pamatā citējuši no Orhusas konvencijas attiecībā uz sabiedrības informēšanu un līdzdalību lēmu pieņemšanā. ES līmenī ir ad hoc likumdošana, kas transponē Orhus konvenciju šajā jautājumā. Un mums tiešām jāgādā, lai sabiedrība būtu pienācīgi iesaistīta. Invazīvo sugu jautājumu risināšanā par izņēmumiem. Ir vairāki lūgumi derogācijas vai izņēmuma jautājumu risināt no dažādām perspektīvēm. Mēs esam piedāvājuši raudzīties uz riska novērtējumu, kas būs pamats vienas sugas iekļaušanai sarakstā. Riska novērtējumā būs ņemams vērā potenciālā kaitījuma nozīmīgums kā arī fakts, ka eh, suga ir sveša, invazīva Eiropas saimnībā un ne tikai tāda, bet arī nodara kaitējumu, kā arī jāņem vērā samērīgums, salīdzinot sugas iznīdēšanu ar komerciālo aspektu ES līmenī tas viss ir jāizsver ļoti rūpīgi, eh, raugoties uz vārdiņu proper eh, riska novērtējumu, tātad piemērot riska novērtējumu. Mēdz būt arī invazīvās sugas, kuras izdodas ierobežot, kur izplatība izdodas ierobežot zināmās dalībvalstīs un kurām ir liels, liela ekonomiskā vērtība, tādēļ riska novērtējumi ir jāņem vērā arī ekonomiskais aspekts. Tādējādi līdzsvarojot abus elementus. Mums ir jāsargā bioloģiskā daudzveidība pirmkārt, bet ne, mēs nevaram arī tikai raudzīties uz bioloģisko daudzveidību bez ilgspējīgās attīstības aspekta ņemšanas vērā kopumā. Mums ir arī jāņem vērā šī jautājuma ekonomiskā kais aspekts un iedarbību uz darbvietām. Un tad par uh, sugām, kuras kādā no dalībvalstīm ir invazīvas, citā nē. Un esmu jau teikusi, ka mūsu prāt šeit iedarbotos subsidiaritātes princips, cerams, priekšsēd, ka neizteicos pārāk gari, būsim jūsu rīcībā, referenta rīcībā ar vispārjo komitejas deputātu rīcībā, strādājot pie šī jautājuma, un darīsim to ar lielu prieku. Paldies! Paldies! Tā kā šodien pirmdien es vēl neesmu e, tik sastresojies viskārtībā. Tagad vārds vēlreiz referentam Pāvēlam Pokam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms gribu pateikties visiem par eh, dalību šajās diskusijās un eh, man parādīto godu. Tagad dažas piezīmes. Attiecībā uz bažām par ģēmo. Šķiet, ka jautājums ir visai jūtīgs ar ar šo atsauci. Es to apzinos un domāju, ka tai ir jābūt nepieciešamai diskusiju daļai un augstu vērtēji tautas partija, kas norādīja. ar referents Somers palīdzību uz būtiskiem jautājumiem un gatavs esmu risināt šo jautājumu ar jums zaļajiem. Gribu teikt, kā atkāpes, jā, bet visas šīs atkāpes netika piedāvāts, lai vājinātu komisijas priekšlikumu. Ir jāsaprot, eh, mans Uh, viedoklis par 20 gadus ilgušām sarunām, ka pirmais nosacījums cīņā pret šīm invazīvajām sugām ir atbilstība un visas atkāpes tiek piedāvātas, lai varētu stiprināt atbilstību nākotnē dalību valstīs ar piedāvāto likumdošanu. Tas ir ārkārtīgi būtiski, lai priekšlikums um, būtu izmantojams un veiksmīgs nākotnē. Par dalībvalstu viedokli. Šo jautājumu esmu daudzkārt jau apspriedis ar dalību valstu pārstāvjiem un domāju, ka var sasniegt visnotaļ labu eh, saprašanās līmeni Un gribu pateikties Gerbrandī kungam par ļoti nozīmīgo, vērtīgo piezīmi par drošības apsvērumiem. Mums ļoti rūpīgi ir jāpietiek priekšlikumam un tālāka pēdējā piezīme par tās atsevišķām sugām, kas ir vietējas vienā Eiropas Savienības daļā un invazīvas citā. Mēs varam uh, apspriest jautājumu šajā sakarā, un sarunām ir jāsākās ar to, kā mēs risāsim dažādas uh, uzskaitītās sugas. Un pēc tam mēs. Uh, uh, uh un tālāk varam liet, lemt, vai tas ir subsidiaritātes jautājums vai Eiropas Savienībā risināms. Uh, eh, Un paldies visiem un cerīgi raugos uz rītdienas diskusijām par invazīviem sugām. And, uh, yeah, that's... un no manas puses tas ir viss. Paldies! Paldies, Pavel Fok, par paveikto darbu un par aktīvo iesaisti šajā darbā. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 8. janvārs, 2012. 30. janvārī šeit komitejā būs diskusijas par grozījumiem. Vīdas komitejā 12. un 13. februārī būs balsošana un plenārsēdē to ir eh, gatavo, paredzēts skatīt martā aprīlī nākamgad. Un tālāk skatīsim 12. darbu kārtības punktu. Šeit eh, Zēbera kungs pārstāvēs referenti, atturesko kundu. Lūdzu, Rihards Zēber. Dacă coleg eh, Antonescu nu este aici și eu... Dāmas un kungi, godātie kolēģi, Antonesko kundze nav klāt eh, un man viņa jāpārstāv, bet tā kā es tik labi uh, Uh, neprot rumāņu valodu, tad es nolasīšu uh, viņas tekstu angliski. Show must go on, colleagues. <laughs> Šaus turpinās, kolēģi. Bet uh, turpināsim angļu valodā, kolēģi. Manuprāt, tā būs vienkāršāk. Oana nevar ierasties un mani lūdza aizstāt viņu, un viņa sagatavoja tekstu, ko es nolasīšu angliski. 2010. gadā Joana iesniedza uh, mutisku jautājumu par uh, dažādām vielām, un tas ir apspriests mūsu komitejas sanāksmēs. Viņa norādīja, uh, kādu risku šādu vielu patēriņš var radīt cilvēku veselībai. Viņa prasīja komisijai, kādus pasākums tā gatavojas veikt, lai cīnītos pret šo fenomenu. Uh, jaunās psihoaktīvās vielas ir uh, dabīgas vai sintētiskas vielas, kuras cilvēki lietojot uh, var uh, stimulēt centrālo nervu sistēmu un uh, var arī modificēties motoriskās funkcijas un tā tālāk. Pēdējos gados uh, dalībvalsts ir konstatējušas jaunu psihoaktīvo vielu skaitu palielināšanos um, un uh, līdz no 97. līdz 2012. gadam ir ziņots par 219 ziņām vielām. Šo uh, vielu skaits ir trīskāršojies tagad un, uh, un uh, daudzas vielas um, par tām ziņoja vairākas dalībvalstis. Un šis skaits var uh, pat uh, aiziet tūkstošos, jo daudzām vielām ir uh, variācijas, un daudz no šīm vielām var saražot ļoti lēti. Šīs vielas var uh, radīt uh, kaitējumu individu veselībai un drošībai, un uh, iznākums var būt letāls. Uh, un daudzas eh, šīs vielas tiek pārdotas patērētājiem bez nepiedācīga marķējuma un bez eh, lietošanas instrukcijā. Bieži vien šīs vielas tiek pārdotas melnajā tirgu un uh, ir pielīdzināmas narkotikām. Komisija gatavojas izveidot uh, informācijas apmaiņas sistēmu par vielām, kas parādās tirgū, tā skaitā arī komerciālā un industriālā lietojuma vielām, kas var radīt draudus visā Eiropas Savienībā, Un eh, tad varēs eh, arī izņemt no tirgus šīs vielas, kas rada šādus riskus. Šis priekšlikums aizstāja 387. Eh, padomas lēmumu un tagad likumdošanas priekšlikumā ir piedāvājumi, kā ātrāk reaģēt uz psihoaktīvo vielu pieaug, tirgus pieaugumu. Šis padomas pamatlēmums ir lietu, ir vērtīgs instruments, bet tas ir arī garš process, tam nav uh, dažādu uh, papildu iespēju, kā varētu piemērot uh, kriminālu sods, un tas ir jāpārskata. Un uh, tiks veikt riska novērtējumu vielām, un tad, kad riska novērtējumi tiks veikti, tad tiks piemēroti proporcionāli pasākumi. Ja vielām eh, netiks eh, ieviest ierobežojumi, ieviest ierobežojumi, tad eh, tām, ja tām būs vāja ietekme, tad um, tām tiks ieviest citi ierobežojumi, piemēram, tirgus ierobežojumi, lai tās nevarētu pārdot uh, patērētājiem, bet eh, tiks atļauta tirzniecība eh, rūpniecības un zinātnes mērķiem. Jaunas eh, psihoaktīvas vielas, kas radīs lielu risku, tiks pilnībā ierobežots tirgu, kas attieksies gan uz patērētājiem, gan uz profesionāliem tirgiem un tikai konkrētiem rūpniecības mērķiem un zinātnes mērķiem varēs šīs vielas būt pieejams. Un šīs vielas tiks arī iekļauts krimināla tiesību uh, jomā. Is... Jonas priekšlikums uh, ir uh, ieviest uh, šeit dažus elementus, kas, protams, ir saistīti ar NV komitejas kompetencēm. Ar vairākiem grozījumiem Jona uh, piedāvā uh, Eiropas ķīmijas aģentūru un Eiropas pārtiks nekaitīgumu iestādu un, pārtik, un Eiropas eh, slimību kontrolas centru arī iesaistīt datu vākšanā, informācijas vākšanā par jaunajām psihoaktīvajām vielām. Turklāt viņa prasa komisijai ņemt vērā kontraindikācijas eh, ar citām vielām, nosakot eh, kaitējumu vai risku veselībai un sabiedrībai ņemot vērā informācijas apmaiņas sistēmu, kas ir aprakstīts piektajā priekšlikuma pantā, viņa uzskata, ka informācija, ko sniegs nacionālajie kontaktpunkti un vien nacionālas vienības, uh, tur vajadzētu runāt arī par vielu identifikāciju. Varbūt, ka tās ir arī jauktas vielas, lai novērstu šādu vielu negatīvu ietekmi. Regulārās iejaukšanās ir ļoti svarīgas un ir jāuzrauga psihoaktīvo vielu lietojums. Bet ņemot vērā to, ka aizvien vairāk šādu vielu ir un ka tās ir riskārts, dalībvalstīm vajadzētu uh, uzlabos prevencijas programmu efektivitāti un pieejamību, lai apzinātos eh, sabiedrībā vairāk apzinātos šos riskus, ņemot vērā eh, Tad runājot par šīm vielām, kas ir ar zemu riska pakāpi, tur ir jābūt ļoti eh, piesardzīgiem, runājot par riska veidiem. Kā mēs varam būt pilnīgi droši, ka kāda viela var radīt zemu risku? un viņi uzskata, ka izvērtējumam ir jābūt ļoti precīzam, ir jāņem vērā patēriņa, tātad lietojuma modeļi un kontraindikācijas ar citām vielām. Tas ir svarīgs aspekts, kam ir jāpievērš uzmanība. Noslēgumā Joana gribētu uzsvērt to, ka viņa atbalsta regulas priekšlikumu, kas jau sen tika gaidīts Un jauno psihoaktīvo vielu fenomens ir ļoti satraucošs un bīstams, un tāpēc viņa uzskata, ka šī regula ir jāpieņem, uh, lai papildinātu dalībvalstu veiktos pasākumus. Viņa labprāt sadarbosies ar ēnu referentiem un citiem kolēģiem no mūsu komitejas un arī ar Protaševiča kungu no Lībe, uh, jo viņš ir uh, arī referents par šo priekšlikumu. Paldies! Paldies! Viens ēnu referents ir klāt, un viņam tagad ir neierobežots uzstāšanās laiks. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Το ζήτημα... Paldies, priekšsēdētāji. Par šādu jautājumu runājot, mazināt um, kaitējumu ir ārkārtīgi būtiski un skatīt šo vielu uh, ieviešanas uh, veidus. Runājot par visizplatītākajām narkotikām Eiropas Savienībā, piemēram, kanābis, mēs redzam, ka Eh, noteikumi neatiec uz jaunajām vielām, kas parādās kā aizvietotājs eh, šīm vecajām. Mēs redzam, ka no 2009. līdz 2012. gadam ir eh, pāri pa 160 jaunām vielām. Tālāk 2000, 2012. gadā jau 200 šo vielu skaits sasniedz. Un vēl aizvien vairāk ir tādu vielu, kas burtiski izsprūk no policijas kontrolas un no nepieciešamības deklarēt tās. Mēs redzam, ka starp šīm vielām ap 200 eh, un vēl mazliet vairāk eh, redzam, ka tikai neliela daļa no tām Eh, tikai nelielai daļai no tām notiek adekvātā uzraudzība. Atzīt e, to bīstamību un balstīties uz policijas ziņojumiem ir būtiski, bet vēl jo vairāk agrīnās apziņo, apziņošanas sistēma nebūs vērojama, eh, tās ne, nenotiks tik pat strauģi kā šo vielu attīstība. Tās vienmēr tiks pārdotas ārpus kontrolas. Atsevišķas no šīm vielām netiks uzskatāmas par aizliedzamām, tāpēc ir jāmeklē veidi, kā un kādu kaitējumu tās var nodarīt. Un arī kādā veidā notiek pārēja no vienas vielas uz otru. Mēs redzam, ka pēdējo gadu laikā ir mainījusies eh, patēriņā mm, struktūra un veidi patērētāji meklē eh, vieglāk pieejams eh, vielas. Un šīs vielas, kuru kaitējums nav pietiekami novērtēts, var būt ļoti kaitīgs eh, eh, sabiedrības veselībai. Nedrīkstam aizmirst, ka mainās patēriņa ieradumi, tāpēc ir jādomā par cita veida kontroli un sabiedrības veselības eh, aizsargāšanu. Ir jāapzinās sabiedriskais kaitējums, ko var nodarīt šādas vielas. Ir nepieciešams veikt kontrols uz vietām, ir nepieciešams informēt patērētājus, ir eh, jāparedz eh, likumdošana taiskaitā attiecībā uz patēriņu. Tālāk par Jaunzēlandes modeli runājot, nav nekādas atsauces uz sistēmu, kur lēmēji iestādēm būtu kontakts ar patērētājiem un ražotājiem. Domāju, ka vajadzētu pārskatīt esošās opcijas, lai varētu cīnīties pret psihotropisko vielu nodarīto kaut kaitējumu. Uh, pat ja ir atsauce šeit uz Jaunzēlandes modeli. Domāju, ka komisija jau ir par izveidojis līdzīgu sistēmu kanābis gadījumā. Ir jāparedz alternatīvas sistēmas kriminalizācijai, kas palīdzētu novērst to kaitējumu, ko nodarītu cilvēku darbību kriminalizēšana. Un šī ir iespēja izvērtēt alternatīvus politiku modeļus un koncentrēties uz uh, atšķirīgiem jautājumiem. Tāpat arī ir jāskata izmaksu jautājums balstoties uz zinātniskiem pētījumiem, jo atkārtoju, ka mūsu mērķis ir aizsargāt sabiedrības e, veselību un labklājību. Protams, informācija ir ļoti nozīmīga loma, bet it īpaši sadarbība ar Eiro, attiecīgo Eiropas centru ir nozīmīga. Un Šo jautājumu vajadzētu skatīt nevis no nelegalitātes viedokļa, bet ar domu, kā mazināt kaitējumu sabiedrības veselību. Paldies, un nobeigumā komisijas pārstāvis. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Iesākumā gribu pateikties referenti Antonisku par ļoti konstruktīvo uh, ziņojumu projektu regulai par psihoaktīvām substancēm. Pirmkārt, gribam sveikt to, kā referente atbalsta un izprot mūsu bažas šajā sakarā. Un bažas par to, ka ļoti e, straujā šo vielu izplatība Eiropas Savienības iekšējā tirgu ir problēma, kas jāskata Eiropas līmenī, jo tas ir izaicinājums visai Eiropai. Un tagad ātri iziešu pinētajiem skaitļiem. Tik tiešām ir aizvien vairāk šo substanču Eiropā. 73 bija pagājušajā gadā un būs vismaz tikpat šogad kopā ap 300 jaunu psihoaktīvu vielu, kas ir parādījušās, un daudz vēl aizvien ir apritē iekšējā tirgū, kas nozīmē, ir aizvien vairāk. Because there were only 234. Jo ir noteikts skaits konvencijās nelikumīgo vielu. Līdz ar to šī ir vesela problēma, Eiropas problēma, tāpēc, ka iekšējais tirgus eh, pieļauj šādu vielu apriti, un tās arī nu, ir apritē kā norādīja referents, vairāk nekā 80% no šo vielu ir dabūjums vienā valstī. Tāpat mēs arī apsveicam to faktu, ka referents atbalsta viedokli, ka vajadzētu stiprināt Eiropas reakciju izaicinājumam šo psihotīvo vielu sakarā, un arī tas ir regulas mērķis. Mēs vēlamies stiprināt reakciju maino, apmainoties ar informācijas ar dalību valstīm, novērtējot riskus un pāredzot vairāk pasākumus, kas varētu tikt īst, e, piemērot problēmas risināšanai. Šī piedāvātā regula ir ar nolūku sniegt skaidrāku, efektīvāku reakciju uz psiho aktīvo vielu tirgu, ņemot vērā to, ka šīs vielas izplatās ātrāk, straujāk, to ir vairāk un ir nepieciešama diferencēta reakcija atkarībā no tā riska, kuru konkrēta viela izraisa. Katrā ziņā kopsavilkumā apsveicam Anto Nesko kundzes konstruktīvo ziņojumu, kas ir iecerēts pareizā virzienā mūsuprāt. Un kas meklē iespējas stiprināt sabiedrības veselības aspektus, tajā pašā laikā paturot prātā priekšlikuma, no komisijas puses priekšlikuma loģiku un racionāli. Mēs paļaujamies uz to, ka referents, ēnreferenti un NV komiteja kopumā būs ar ļoti nozīmīgu lomu, lai stiprinātu priekšlikumu un uzsvērtu sabiedrības veselības aspektus, kā arī var tikai piekrist iepriekšējiem runātājiem, ka likumdošana ir ļoti nozīmīga šajā sakarā, bet papildus tam un kā pavadošs pasākums likumdošanai ir jādomā par preventīvām darbībām, ārsteišanu, apziņas celšanu un, protams, mēs esam apņēmušies meklēt pasaulē vislabākās prakses šīs problēmas sakarā. Problēma ir jauna un tā tikai sāk savu, savu ceļu. Paldies! Patiesībā jau esam noslēguši debatas par šo darba kārtības punktu. Un tā kā referents aizstājais tagad dosies prom, uzreiz gribētu skatīt nākamo darba kārtības punktu. Esam nobeiguši šīs debatas. Beigušās debatas ir.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 direktīvu par um, minimāliem noteikumiem uh, par noziedzīgo uh, darbību pazīmēm un sodiem narkotisko vielu nelikumīgās tirdzniecības jomām. Psihoaktīvo eh, vielu izplatība ir liels izaicinājums pēdējo gadu gaitā. Eiropas Savienībā jaunas psihoaktīvās vielas arvien biežāk tiek izplatītas tās legālā veidā. Un tomēr tās būtiski apdraud es pilsoņu veselību, īpaši jauniešu kas uh, ir galvenie lietotāji. Mēs bieži konstatējam būtisks veselības traucējumus, pat nāvs gadījums, rezultējoties no šo jauno psihoaktīvo vielu patēriņa. Šādu vielu aprīt Schengens zonā rada lielu risku Tādēļ ir nepieciešama likumdošana, lai risinātu šo problēmu, jo tirgus ir ļoti elastīgs. Ja tiklīdz kaut kas tiek aizliegts, tirgus rada jaunu vielu, kas uh, ir veidot pēc citas ķīmiskās formulas. Tad es iedomā, ied, eh, iedomājos, ka uh, attiecīgās direktīvas priekšlikums ir svarīgs, kas paredz uh, juridiskā ietvara paplašināšanu un arī precīzāk narkotisko vielu definīciju, kas apdraud drošību vai sabiedrības veselību. narkotisko vielu definīcija tiek paplašināta. Un šeit man ir grozījumi priekšlikums. Proti definīcijai vajadzētu ietvert, manuprāt, arī vielu sajaukumus. dažādās kombinācijās, kas spēj šo vielu iedarbību mainīt. Tātad vielu sajaukumi ir ļoti svarīgi arī šajā kontekstā. Es domāju, ka šis ierosinājums ir jāatbalsta likumdošanas ierosinājums, jo jaunās psihoaktīvās vielas apdraud ēst pilsoņu veselību. Un šeit ir nepieciešama attiecīgi krimināla tiesību, eh, krimināla tiesību normas. Jūs varat iesniegt grozījumus līdz 7. janvārim. Paldies! Vārds komisijas pārstāvim. A, ah, nē, Gruzogelos kungam. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σε συνέχεια και της προηγούμενης Paldies. Um, tas ir saistīts ar iepriekšējo diskusiju cīņu pret narkotiskajām vielām pēdējo 50 gadu gaitā jākonstē ir izgāzusies. Nec pieprasījums, ne piedāvājums nav samazinājies, radot arvien lielāku zaudējumu sabiedrībai. To mēs redzam arī Eiropas komisijas 2009. gadā e, komisionētos ziņojumu mēs redzam ar vien jaunas psihotropās vielas, kas nonāk apritē, patērētāja sodīšana ir nodarījusi lielu kaitējumu, ko parāda jaunākie starptautiskie pētījumi kas izgaismo šo jautājumu. Pētījumi, šie paši pētījumi arī parāda, ka cīņa pret nelegālajām narkotikām un patērētāju sodīšana eh, nodara arvien lielāku kaitījumu un nāves gadījumu skaitu pieaugumu. Problemātiski lietotāju skaits, patērētāju skaits arvien vien pieaug arī šādu vielu ražošana un organizētās noziedzības peļņa to sakarā. ANO pētījums parāda, ka no narkotiskām vielām atkarīgo skaits arvien pieaug arī uh, HIV infekciju skaits, kas tiek saistīts ar narkotiku patēriņu. Kopš 2011. gada vairāk nekā 300 miljonu patērētāji Eh, ir konstatēti, kas ir 18% pieaugums kurš 2008. gada. Mēs nevaram visus šos cilvēkus uzskatīt par noziedzniekiem. Mums ir nepieciešama kontrols sistēma, kas mazāk balstās uz uzraudzību. Mums ir 80% policijas kontrola, kas attiec uz dzīvumiem, tikai 20% tiek investēti terapijā. Tas ir daudz par maz. Mums ir vajadzīgi vairāk līdzekļu terapijai un ārstēšanai. Uh, ņemot vērā, ka 400 miljārdi eiro gadā tiek šiem mērķiem tērēti Grieķijā, ir vērojams dramatisks aids saslimšanas eh, vai inficēšanās gadījumu skaita pieaugums, kas eh, ir nabadzības un bezdarba pieauguma rezultāts, kā arī sintētisko narkotisko eh, vielu izplatības pieaugumam, tās skaitā arī šiša, kas arvien izplatītāk narkomānu vidū. Mums ir vajadzīgi vairāk terapijas eh, līd, eh, pasākumu. Ir pārāk liels vielu skaits, kas nav pakļauts kontrolē. Ņemot vairāk kā 25% ES pilsoņu, kas ir apmēram 85 miljonu cilvēku, eh, izmanto nelegālās vielas, tad mums ir jāmēģina rast taisnīgs un efektīvs veids, kā mazināt viņu atkarību no šīm vielām. 50 gadus pēc cīņas uzsākšanas ASV pret uh, psihotropām vielām mums ir jāizdara secinājumi. Līdzšanie pasākumi ir izrādījušies neefektīvi. Taisnotrādi, mafija gūst arvien lielāku peļņu, un sabiedrības veselība saskars ar arvien uh, lielāku apdraudējumu. Ir arvien vairāk eh, narkomāni, kas nonāk jaunu psihoaktīvo vielu atkarībā. Aizliegumu šeit nekādu labumu nedod. Pretējā gadījumā tikai uh, šo darbību nelegalitāte, kriminalitāte uh, izplatās, kas savukārt uh, neņem vērā pamattiesības. Uh, Eiropas parlaments apstiprināja Katānijas ziņojumu, kur bija runa par ES vienotu politiku, un beidzot ir jāīsteno šie ieteikumi nopietni. Globālajā līmenī narko bizness rada lielus draudus, cinātniskie pētījumi parāda, ka ar aizliegumiem neizdodas tirdzniecību ierobežot taisno otrādi, kaitējums ar vien pieaug, to parāda arī dažādie zinātniskie pētījumi pētījumi nacionālajā un starptautiskajā līmenī. ASV tagad tika arī konstatēts uh, vielu pieplūdums uh, arvien pieaugoši no ražotāju valstīm, īpaši kanabijas izstrādājumu, un ASV kļūst arvien vairāk par šo strāvojumu straumju mērķi, uh, tranzīta valsts kļūst par mērķu valstīm Eiropas Savienības ietvaros. Ir tādas valsts kā Portugāla, Šveice, Nīderlande, kuras īsteno alternatīvas kontrolas pasākums. Šeit tiek uzrādīti labāki rezultāti. Mums tagad ir jāpāriet no represijām uz alternatīviem problēmu risinājumu veidiem, lai novērstu kaitējumu un ierobežotu tirdzniecību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 Potīlā. Eilārs kundze, paldies priekšsēdētājs, runāju. Antonijas Pavlovas vārdā viņš šodien, diemžēl, nevarēja ierasties. <clears throat> Referentu kungs, ēnu referenti, Parvanovas kungs grib eh, pateikties par projektu un uh, kopīgs darbs ir nepieciešams, lai apkarot nelegālu narkotiku izplatību, kas apdraud sabiedrības veselību. Um, Pavlovs Konze atbalsta uh, padomas pamatdirektīvu un arī regulas priekšlikumu par jaunām psihoaktīvām vielām. Viņa uzskata, ka tagadējā ietvara uh, grozīšana uh, Uh, būtu saskaņā ar tagadējiem riskiem. Ir jārunā arī par narkotiku definīciju, lai ieviestu krimināltiesību un tirgus ierobežojumus, lai minimizētu uh, ietekmi uz veselību. Organizētās noziedzības grupas uh, iegūst milzu ieņēmumus, uh, un aplēses ir, ka tas varētu būt apmēram 70 miljārdi katru gadu, kas ir ieņēmumi noziedzniekiem, un Eiropas Savienība uh, Uh, vai ir jāapkaro šīs darbības. Tā kā organizētā noziedzība gūst šādus milzīgus ieņēmumus, mums vajadzētu cīnīties pret šo fenomenu. Šeit ir jābūt pienācīgai likumdošanai, bet arī jābalstās uz zinātniskiem atzinumiem. Uh, Mūsu ēna referenta labprāt sadarbosies ar referentu un citiem ēnu referentiem, lai pievērstos jo īpaši uh, riskiem, kas ir veselībai. Paldies! Paldies! Un noslēgumā komisija. Ja tā vēlas izteikties, pavisam īsi. Paldies! Liels paldies, priekšsēdētāji! Ļaujiet sākumā pateikties eh, referentam Sonika kungam par ļoti konstruktīvu ziņojumu projektu par uh, direktīvu, kas maina pamatlēmumu par psihoaktīvajām vielām. Uh, priekšlikuma mērķis ir ļaut uh, šīs viskaitīgākās psihoaktīvās vielas skatīt krimināla tiesību kontekstā kā nelegālās narkotikas. Tātad šis priekšlikums uh, iekļauj tikai viskaitīgākās augsta riska uh, psihoaktīvās vielas, uh, um, iekļaujot tās narkotiku kontekstā, lai tās varētu uzskatīt par nelegāliem narkotikām. Mēs atbalstām to, ka Sonika kungs piekrīt mūsu viedoklim, ka šīs viskaitīgākās, bīstamākās vielas ir jāskat krimināla likuma kontekstā lai tam būtu attiecīgais atrošais efekts, un mēs uzskatām, ka Sonika kunga priekšlikumi par to, ka zināmi nosacījumi ir jāprecizē uh, šajā direktīvā un jāliek lielāks uzsvars uz uh, psihoaktīvo vielu uh, kombinācijām un jauktajām narkotikām. Tas ir ļoti konstruktīvs priekšlikums, un mēs ļoti labprāt sadarbosimies ar šo komiteju, lai stiprinātu šo priekšlikumu direktīvai. Paldies! Paldies! Vai re referents vēl kaut ko grib teikt noslēgumā? Šiem paģenkovāt komisiju. E, jā, es gribētu vienkārši pateikties komisijai un arī kolēģiem, kas izteicās. Krimināltiesiska vēršanās, jā, šeit grieķu kolēģiem gribu teikt, ka pirms četriem gadiem bija konflikts, bija problēma, uh, par šīm psihoaktīvajām vielām, kuras galvenokārt jaunieši lietoja. Un tāpēc mēs arī izlēmām pēc iespējas ātrāk sākt darbu pie šīs direktīvas un virziet to uz priekšu ātri. Un īpaši mēs gribējām uh, šo vielu maisījumus arī iekļaut šajos noteikumos. Paldies! Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 7. janvāris 17. Šeit vidas komitejā balsosim 30. janvārī. Un tagad 14. darbkārtības punkts. Tā ir viedokļu apmaiņa par dzīvnieku klonēšanu kas balstās uz mutisko eh, jautājumu un rezolūciju, ko par to pieņemsim. Un pirmā Dagmāra Rotbērenda, lūdzu. Jā, tas uh, lieliski iedars priekšsādātāja kungs, eh, jo es esmu pret klonēšanu, un tāpēc uzreiz gribētu doties uz juridisko komiteju, uh, kur būs koordinātors sanāksme pusseptiņos, un ja es nevarētu, tad man būtu sevi jānoklonē. Uh, Jā, priekšsēdētāji, šeit aiz manis sēž Lepāžas kundze un no zaļajiem arī kolēģi ir klāt. Principā šeit ir runa par šo veco stāstu. Visi atceramies šīs jauno pārtiks produktu sarunas, kas nebija paši veiksmīgas, jo komisija nebija gatava vispār izteikties par klonēšanu, kaut gan tā to bija solījusi. Uh, kaut kad tā to bija uh, solījusi, ka nāks klajā ar likumdošanas priekšlikumu. Šo priekšlikumu gaidām vēl šobaldien. Un sarunu laikā par lielopgaļas marķēšanu Okunīkunas ziņojumā mēs vairāk kārt teicām, ka vēlamies uh, uh solījumu, kad šis priekšlikums beidzot tiks izstrādāts. Uh, Un tāpēc ir šis mutiskais jautājums, kas ir mūsu priekšā, jo īpaši par uh, to šeit ir runa, ka komisija līdz šim nav savu darbu izpildījusi. Un tagad ir dažādas baumas, uh, toreiz jau par uh, lielopgais marķēšanu. Uh, šo sarunu laikā bija teikts, tas ir tagad pirms pusotra gada, uh, bija tas, ka tas izgāzās viss Tātad pusotras gads ir pagājis, un Amerikas lauksaimniecības ministrija savā mājaslapā jau ir uh, publicējusi informāciju, ka uh, eh, ASV nevajadzētu satraukties, uh, ka klonēšana tiks aizliegta ASV, jo komisija tādu priekšlikumu nepiedāvāšot. Mēs tātad sākumā uh, prasījām, vai komisija varētu lūdzu pateikt, ko tā gatavojas darīt, ko tā gatavojas iesniegt, un ko uh, komisija ir darījusi pagātnē, un ja ir veikts ietekmes novērtējums, kāpēc tas nav publicēts. Tātad kāda ir jūsu nostāja uh, attiecībā uz saistošu uh, marķēšanu, uz norādīšanu, proti, ka uh, klonētu uh, dzīvnieku pēcteči tiek arī marķēti. Un uh, kas tad komisijā tagad tiek spriests? Tirzniecības komisārs uh, Degukta kungs, viņam ir atšķirīga nostāja nekā varbūt uh, atbildīgajiem uh, patērēt aizsardzības un uh, um, veselības aizsardzības komisāriem. Nu, tas ir ies, iedomājams. Mēs gribētu arī uzzināt, vai komisija ir gatava uh, kaut ko par to teikt arī sarunās par tirzniecības nolīgumiem. Tagad mēs uh, dzirdējām, ka Eiropas komisija uh, turpmākajā nedēļā, tad nākamajā nedēļā, varbūt arī šo, šonedēļ, vai pat mm, tātad varbūt nākamdēļ vai šonedēļ, tagad raugos eh, komisijas virzienā, eh, ka tā kaut ko iesniegs. Es redzu, ka sēž komisijas pārstāvji, ja tas tā ir, ka tā kaut ko iesniegs, tad eh, man par to ir sakāms divas lietas. Mēs jau kādu laiku prasām, lai tas tiktu darīts, vai tas nebūtu bijis vienkārši pieklājīgi tāda elementāra pieklājība tā varētu būt bijusi, ka komisija mūs par to būtu informējusi. Nu, es pieņemu, ka uh, tā nav, ka komisija kaut ko vēl pirms Ziemassvētkiem iesniegts, uh, jo citādi tā mums būtu informējusi. Bet, ja tas tā ir, tad uh, varbūt, ka šeit man rokās ir priekšlikums, un šajā priekšlikumā interesantā kārtā nekas nav, kas man varētu liksties interesants. Komisijas priekšlikumā, divos priekšlikumos eh, precīzāk runājot, pirmkārt direktīvas eh, priekšlikums par eh, klonēšanu un par laišanu tirgū. Un tur nekas par to nav rakstīts. Tur ir rakstīts trešajā pāntā, kas ir aizliegt dalībvalstīs, proti dzīvnieku klonēšana. Un uh, klonētu dzīvnieku un uh, embriju uh, laišanu tirgū. Nekas cits, nekas par citām paudzēm, nekas cits. Skaidri sakot, nekas. Tad uh, nonākam pie daļas par uh, klonētu dzīvnieku pārtiks produktu laišanu tirgu. Paraudzīsimies, ko tad komisija uh, varētu piedāvāt šajā jautājumā. Uh, Tur trešajā pantā ir rakstīts e, noteikumi par aizliekšanu. Dalībvalstīm vajadzētu nodrošināt, ka e, klonētu dzīvnieku e, produkti netiek laisti tirgū un ka no trešajā valstīm importēti produkti no klonētiem dzīvniekiem tiek laisti Eiropas Savienības tirgu tikai saskaņā ar 48. 49. pāntā kontekstā pieņemtiem noteikumiem. Ko tas nozīmē priekšsēdētāji? Pirmkārt, jebkurš, kurš ASV, Ķīnā vai jebkur citur pasaulē vēlas kolonēt, var ievest savu gaļu Eiropas Savienībā. Otrkārt, tai nav jābūt marķētai. Un, godīgi sakot, es atvainojos, Ērika, es uh, labprāt būtu mierīgākus Ziemassvētkus pavadījusi, ja kaut kas no šiem tekstiem ir uh, īsts, tad tas ir vienkārši skandāls, un jūs to vienkārši nesaprotat. Ja vēlties uzdāvināt kaut ko amerikāņiem, tad uh, dariet to inteliģentāk. Tas viss taču jums eh, pēc tam pie jums atgriezīsies. Uh, Jūs to esat iesnieguši labā laikā, jūs cerat, ka parlaments to vairs nevarēs līdz galam izdiskutēt, jūs cerat, cerams, ka tā nav taisnība, ka jaunais parlaments nezin, ko ar to visu vispār iesākt. Es ceru, ka vēl pietiekam daudz kolēģu nākamajā parlamentā, kurā es vairs nebūšu, um, uh, to ņems vērā, bet es uzskatu, ka tas tā ir vienkārši. Uh, nekaunība. Mēs vienmēr esam teikuši, mēs nevēlamies pieļaut dzīvnieku klonēšanu un nekādā gadījumā nevēlamies, nevēlamies, lai tas nonāktu pārtiks tirgū šī gaļa un produkti. Un šis signāls uh, komisijai, līdz komisijai nav nonācis. Es nezinu, ko, lai mēs vēl darām. Es neko citu nevaru iedomāties, kā vienkārši lūgt, uh, raidīt ļoti, ļoti skaidru kolēģi, uh, kolē, komisijas, tātad skaidru sināgu komisijas kolēģiem par šo lietu. Uh, Paldies, uh, Dagmar Rokpērēn, mēs arī koordinātoru sanāksmē nolēmām, ka mēs uzrakstīsim vēstuli, to es arī izdarīju, un ka mēs pieņemam, ka komisijas priekšlikums uh, nebūs uh, vājāks par to, kas tika pieņemts trialogā, un ja tas tā ir, kā Rodberens kundze tikko teica, tad tas tiešām ir uh, kara pieteikums parlamentam. Turpināsim debatas. Korina Lepāža. Pēc tam Barts Tās, Liotārdas kundze, Stevenson kungs un Pēters Līza. Priekšsēdētāji, nav brīnums, ka pilnībā atbalstu Rodvērens kundzes sašutumu. Abi dokumenti, kurus saņēmu pirms pāris minūtēm, ir nepieļaujami, neciešami. Eh, varētu es nosaukt vēl citus apzīmējumus. Parlaments savulaik nobalsoja pret klonēšanu Bija mums debates, kur mēs apliecinājām savu labo grību, kā jūs to priekšsēdētāji atgādināt, lai atrastu risinājumu. Teksts, ja tas ir tas, ko mēs saņemam šodien pēcpusdienā, neparēdz nekādā veidā informēt patērētāju. Un mans jautājums ļoti vienkārši, vai komisija grib galīgi nogremdēt eh, Eiropā lauks lopkopību, lai dotu iespēju Brazīlijas, Argentīnas, Amerikas gaļai iepūst šajā tirgo, vai komisija grib rīkoties nopietni, un ja tā grib rīkoties nopietni, tad tā nedrīkst mums piedāvāt šādu veidu tekstu jau līdzpilsoņu vairākums nevēlas ēst klonētu dzīvnieku gaļu. Neviens neuzskata, ka tas ir vajadzīgs. Un ja turklāt vēl jūs um, pat uh, ar piemērotu etiķeti negribat ļaut zināt, kas tiek uh, patērēts, tad vienkārši viņi beigs patērēt. Un mums uh, būs jauna lopkopības krīzes Eiropā, kas nebūs salīdzināma ar iepriekšējo. Un es brīnos, ka komisija strādā šajā virzienā vispār. Paldies, Korina Lepāža. Vārds tās nav klāt. Tad eh, Kartika Liotārda. Jā, dankvēl. Oh. Paldies, priekšsēdētāji. Kā referente par inovatīviem pārtiks produktiem. Es cieši, es tuvu esmu iepazinusies ar klonēšanas problēmām. Un atceros, ka 11. gada 28. martā mums te izdevās samierināšanās procedūrā vienoties. Esmu pret dzīvnieku klonēšanu un pret uzturālietojumu uh, dzīvnieku klonēšanu es uh, neesmu vienīgā. Parlaments pieņēma savu nostāju tāpat izpratnē. Šeit mēs nerespektējam dzīvnieku labturību, un es pats nerunāju par ētiska rakstura problēmām. Iepriekšējā trilogā par inovatīviem pārtiks produktiem tika piedāvāts parlamentam cits teksts, ko padome norādīja konkrēti attiecībā uz to, ka tiktu aizliegta klonētu dzīvnieku izmantošana un pati klonēšana tiktu aizliegta tirgū. gribu atgriezties pie šī aizlieguma, kam ir jāpaliek spēkā. Mūsuprāt, šis priekšlikums nekādā veidā pozitīvi nevar ietekmēt ne dzīvnieku labturību, ne patērēt aizsardzību, un mēs uh, esam pārsteigti par komisijas stūbumu, kura ir spējīga nākt klajā ar šādu priekšlikumu pēc priekšlikumu, kas izraisīja jau sašutumu Eiropas parlamentā. Mēs visi zinām, tas ir Briselē visiem zināms noslēpums, un ceru, ka komisija spēs noliekt to, ka tie ir komisijas priekšlikumi parlamentam. Dokumentā, kas attiektos uz komisijas nostāju par klonēšanu un mēģinot atcelt dzīvnieku klonēšanas aizliegumu. Tā ir skaitā dzīvniekiem, kas ir paredzēti uzturam. Savukārt šīs ir abas reālās problēmas, ar kurām mēs saskaramies dosjē un cerams, ka tā, tie nav galīgie komisijas priekšlikumi, jo paturot prātā brīvās tirzniecības nolīguma ar savienotajām valstīm, jāatceras, ka nav pirmās paudzes klonēto dzīvnieku produktu, un šeit nav runa par klonētu dzīvnieku pēctečiem. Paši klonētie dzīvnieki netiks pārdot, tas izmaksātu pārāk dārgi, un es bažījos pār Eiropas likumdošanu un tās kvalitāti, ja komisija to neizprot. Ja nekas netiek darīts attiecībā uz eh, pēctecības produktiem, tad nekas nav sakārtots. Un turklāt, līdzīgi kā kolēģi jau darīja, gribu atkārtot, ka jābūt ļoti vērīgiem tādēļ, ka Eiropas komisija mēģina izmantot 354. pantu kā juridisko bāzi un nevis to pantu, kas dotu mums iespējas piedāvāt grozījumus. Un tādējādi parlamentam būtu jāsaka tikai jā vai nē. Ja Eiropas komisija mums iesniedz šo te priekšlikumu, tad domāju, ka tā nopietni pārkāpja dzīvnieku labturības patērētāju aizsardzības, kā arī nākotnes veselības, sabiedrības veselības jautājums Eiropā. Nākamais Stevensons. Paldies, priekšsēd. Atceros ļoti labi, kā mums bija šī nakts sēde trialogā par jauniem pārtiks produktiem. Pirms trim gadiem mums bija viss naktas sēdes, un mēs toreiz mēģinājām. Tas bija viens no pirmiem trialogiem eh, pēc Lisabonas noteikumiem eh, savus muskuļus parādīt. Un, diemžēl, viss mūsu darbs aizgāja eh, pa kanalizāciju situācijas sabruka un vienošanās nebija. Es ļoti negribētu, lai šāda situācija būtu atkal, un viens no iemesliem bija tāds. Es ļoti cienu Kārtikas, nu pat, un Dagmāras teikto. Daļa no iemesla bija tāda, ka mēs uh, prasījām neīstenojams lietas. Mēs prasījām pirmās paudzes klonu pēcteču aizliegumu pārtikā, bet arī visu nākamo paudžu. Un tas ir pilnīgi neīstenojams manā skatījumā. Man šeit ir veterināru, Eiropas veterināru vēstuli, eh, kas uh, konstatē, ka nav nekāda pierādījuma, ka pārtiks drošība ir nopietni ietekmēta. Ir Brit veterināra asociācijas uh, um, vēstuli, kas apgalvo, ka eh, klonētu dzīvnieku eh, gaļu un viņu pēctešu gaļu nekādu ne, neapdraud pārtiks drošību. Tādēļ, ja mēs varam pirmās paudzes eh, klonu produktu nonākšanu pārtiks ķēdē aizliegt, esmu ļoti par to, bet komisārs De Hukts man lūdz ņemt vērā, ka tā kā ASV nav nekāda veida marķējums, jo viņi zinātnieki saka, ka šeit risku nav, ja mēs um, aizliegumu ieviešam, tā būs, eh, tas būs tirdzniecības karš, kas eh, banānu kāru pirms desmit gadiem eh, tam liks izskatīties kā tāds smilškas spēlīt. Jo lūdzu nedaram tā. ASV dažādas ES produktus uh, padarīs par mērķiem, aizliegs to eksportu uz ASV. Es negribu vēl vienu tirdzniecības kāru ar ASV redzēt. Bet es pastāvu to, ka viss, ko mēs darām, tam jābūt balstītam uz pārliecinošiem zinātniskiem atzinumiem. Tātad, ja mēs augojam, ka ir apdraudējums ēst patērētājiem no eh, klonēto dzīvnieku eh, produktu ēšanas, mums ir nepieciešama zinātniska pierādījuma. Un ja Britu veterināra asociācija un uh, Eh, Eiropas veterināra asociācija abi apgalvo, ka klonēto um, um, dzīvnieku pārtiks produkti ir droši patērētājiem, no kurienes šādi apgalvojumi. Nu tad lūdzu, lieciet tos galdā. Uh, komisijai ir jādal, jāstrādā balsoties uz zinātniskiem uh, eh, pētījumu atzinumiem arī dzen, un ja mums tāda nav, un ja mums nav piedāvājumu par praktisku veidu, kā aizliegt, es iesaku tikai pirmās paudzes klonu produkts, tad mēs atkal tērēsim savu laiku un redzēsim visu mūsu pūliņu sabrukumu. Tā kā es ceru, ka mēs šoreiz priekšēdz, eh, tomēr redzēsim veselo saprātu, gūstam virsroku. Paldies, vārds Pēterim Līzem, paldies priekšēdz, dargie kolēģi, es gribētu vispirms Eh, atvainoties kolēģis Zomers vārdā, kas mūsu grupas vārdā atbild par rezolūciju. Eh, diemžēl viņai ir nāc gadījums ģimenē, tādēļ viņa nevarēja būt klāt. Zomers kundzes vārdā, bet arī savā vārdā es gribētu kaut ko teikt EPP grupas vārdā. Man ir informācija par to, ka ierosinājums tiešām trešdien tagad um, tiks saņemts, bet es ļoti ceru, ka ne tādā formā, kā mēs to tagad dzirdējam. Es baidos, ka situācija ir ļauna, bet cerams, ka ne tik ļauna, kā mēs to dzirdējam. Man informācija tāda, ka komisārs Borgs ļoti centās tādu pozīciju, kas parlamentam vismaz kā debešu, uh, uh debešu elements būtu saprātīgs, debešu priekšmets, taču, diemžēl, komisija viņš nesņem pieņē, pietiekoši atbalsts, un tad arī lūkšu gudliekungu, ja um, kritika attiecas uz viņu, tad viņam ir e, par to arī jābūt atbildīgam, jo viņš bija klāt, un ja viņš kā komisijas e, ierēdnis piedāvā priekšlikumu, kas ir sliktāks par komisijas priekšlikumu pirms trim gadiem, kas uh, naktī tika prezentēts ar komisijas atbalstu, tas ir ļoti ļauni. Uh, Bet es zinu, ka bija daudz citi komisāri un citas komisijas e, instances, kas masīvi strādāja pret parlamentu pozīciju, un viņiem jāsaprot, ka parlaments atcerās šos gadījumus. Es vēlos brīvās tirdzniecības nolīgumu ar ASV, jā, bet ja mēs ar pamatojumu, ka mēs gribam brīvās tirdzniecības nolīgumu saņemt šādas uh, Eh, mēsls uz galdu kā šo, tad mums nav jābrīnās, ka pilsoņi eh, izvērš kampaņas par to, ja ir runa vai nu brīvās tirdzniecības nolīgums vai aizsardzība pret klonu eh, pārtika, es zinu, kā sabiedrība rēģēs. Viņi teiks, tad mums nav vajadzīgs šis tirga, brīvās tirdzniecības nolīgums. Tātad, lūdzu, komisija, ņemiet vērā pilsoņu nostāja. Protams, mēs negribam skandālu izraisīt, bet ja komisija eh, mums izsaka šādu priekšlikumu ar pamatojumu, mēs gribam brīvās tirdzniecības nolīgumu, tad es zinu, kāda būs diskusija vēlēšana kampaņas laikā. Lūdzu, ņem to vērā par Stevenson kungu teikto taisnība. Nav zinātnisku pierādījumu tam, ka klonēto dzīvnieku gaļa vai pat pirmās uh, uh, paudzes pēcteču gaļa būtu veselībai kaitīga, taču EFS arī e, atzīst, ka ir nepieciešama papildu pētījuma šajā jautājumā, un tas jāņem vērā. Jautājums ir ļoti emocionāli piesātināts, neviens nevar apgalvot, ka tas nav bīstam. Es teikšu, ka visticamāk tas nav bīstam, bet nav pamata panikai, taču ir arī dzīvnieku labturības arguments. Tas ir kriterijs, ko atzīst PTO, tas ir ēs līgumos, un kā mēs varam to ignorēt, mēs to nevaram ignorēt. Un strūn, ja mēs esam viensprāts vismaz par pirmo paudzi, ka mums ir nepieciešams normēms, tad mums tagad ir um, jābūt diezgan noteiktiem. Uh, Var jau būt tā, ka saruna procesā, samierināšanas saruna procesā parlamenta sākotnējā prasība bija diezgan tālieša, bet tas, ko mēs tagad koordinatoru vēstulē prasījām, tas bija ļoti maigi e, saiznot ar pilsoņu emocionalitāti. Mēs esam izvēlējušies visai diplomātisks formējums. Tātad pirmās paudzes pēc ar šiem gan mums ir vajadzīgs normējums, tas ir skaidrs, Un es ceru, ka tā nav no taisnība, ko Kartika Liotāra teica, ka mēs nevaram nekādas grozījumus nemaz iesniegt, tad ir nopietna problēma. Tā es nevaru savai politiskajai grupai arī attiecībā uz opinijas ziņojumu un citiem ar to saistītiem ziņojumu komisijai kaut kādā veidā panākt pretīm. Tad būs problēmas. Tad būs strīdi, un tad komisijai jāpārunā tas no jauna, vai viņi grib izgāzt visas likumdošanas projekts. Tādēļ Vēl viena informācija, kas varētu palīdzēt, kad mēs tajā naktī sarunas vedām, diemžēl mums arī Vācijas federālā valdība nekādu neatbalstīja. Es visu mēģināju. Daudz zvanīja toreiz atbildīgai e, eh, sabiedrības veselības, e, tad patērētāja tiesība aizsardzības ministriem. Viņi teica, ka es personīgi esmu parlamentu pusē, bet mums bija koalīcija ar liberāļu ekonomikas ministru un nebija vienprātības ar viņu. Tādēļ man šķiet svarīgi, ka e, ar mūsu koalīcijas līgumā ar mūsu jauniem draugiem eh, no priekšsēžu partijas eh, mums bija formulēts, ka Vācija ir par klonu aizliegumu, arī par nākamo pauģu eh, marķēšanu. Es ceru, ka tas palīdzēs. Komisijai, diemžēl, tas laikam nepalīdzēja saprast, kāda ir situācija, bet es ceru, ka procesā tas vēl palīdzēs un ka mēs šeit paredzēsim koplējumu procedūru pretiegaļumā šim priešlikumam. Uh, paredz uh, problēmas. Uh, tā būs lielāks problēmas. Ja mēs gribam brīvās tirdzniecības nolīgumu ar amerikāņiem, tad mums ir jāņem nopietni pilsoņu uh, bāžas. Ja mēs gribam izgāzt to visu, tad komisijai jāsagatavo vairāk šādu priekšlikumu. Tad tas izgāzīsies. Mums ir vēl viens runātājs sarakstā. Hruzogelos kungs, man jāatvadās, diemžēl, man jādodas uz tabaku trilogu sarunām, bet es gribu vēlreiz ļoti skaidri pateikt lūdzu to ņemt vērā. Šis nav pirmais nolīgums, ko Eiropas parlaments eh, izgāza. Un ja būs vēl šādu priešlikumu, ja šādi apiesiesties ar mums arī turpmāk, eh, ja tiešām tā ir, es pagaidām vēl šeit lieku jautājumu zīmi, tad tas ir tiešām eh, rupšs gājiens pret parlamentu. Un tad ies ļoti jautri nākamo mēnešu gaitā. Es ceru, ka e, šis priekšlikums tiks grozīts. Mēs ilgi prasījām šo priekšlikumu. Tas būtu tiešām e, blieziens patērētājiem pa seju, ja e, būs tāds priekšlikums, par kādu kolēģi šodien stāstījies. Ceru, ka Eiropas idejas akceptance arī saistīta ar šādiem jautājumiem. Un es jums tikai varu teikt, ka mēs esam tie, kas ar e, klientiem diendienā kontaktējas, proti ar vēlētājiem, ar pilsoņiem. Un es jums varu teikt, tas būtu tikai vēl īpunktiņš uz daudzam citiem e, problēmām, kuras mums bieži nāks risināt. Lūdzu, uztveriet to nopietni. Parlaments un kolēģi ir uz visu gatavi tad mums būs tiešām lielas problēmas daudzās likumdošanas procedūrā, ja tas tā viss notiks. Tas vēl tā mierīgā uh, balsī teikts, Herbrandīkungs turpinās, un tad uh, e, sēdz vadību un Krūdzo Gelosam dodu vārdu, lūdzu. Paldies! Šis ir ļoti svarīgs temats, jo klonēšanas eh, jautājums skar eh, patērētājus, bet eh, visu sabiedrību kopumā, un tas skar arī veselību. Protams, ka mēs vēlamies tirzniecības attiecības, bet tas taču nevar būt viss arī tiesniecības attiecības ir jāveido zināmā ietvarā, ir jāaizsargā patērētāju un viņu veselība. Un tas nozīmē, ka šeit mēs nedrīkstam eh, pazaudēt eh, no acīm patērētāju tiesības, runājot par tiesniecības attiecībām ar ASV un citām valstīm mums ir jāievēro pašiem savi Eiropas Savienības standārti attiecībā uz vidi un uz patērētājiem. Ja tā ir, ko kolēģi iepriekš teica, tad man komisijai, protams, ir jāaicina rīkoties tā, lai netiktu um, apdraudēta patērētāja veselība, lai viņiem ēdot šos produktus nerastos riski. Ir jāpiemēro piesardzības princips. Mēs nezinām, vai uh, tam ir tāda ietekme, bet tas taču nevar būt viss. Nevar būt tā, ka kādam ir jāpierāda, ka šie te klonēto dzīvnieku uh, izstrādājumi ir bīstami. Mums ir jāpārliecinās, ka tiem nevar būt nekādas negatīvas sekas. Uh, proti klonēto dzīvnieku vai viņu pēcteču lietošanai uzturā. Tā ir tā pieeja, kurai mums ir jāsako, un jo īpaši jādomā arī par dzīvnieku tiesībām un dzīvnieku aizsardzību. Eiropas parlamentam uh, ir jāpārstāv savs uh, viedoklis, un tas ir tas, ka mēs esam pret dzīvnieku kolonēšanu, pret uh, kolonēto dzīvnieku un viņu pēcteču uh, produktu lietošanu uzturā. Un uh, tas īpaši attiecas uz importētiem uh, pārtiks produktiem. Uh, Tas taču nav attaisnojums, proti, kā ASV eh, nav šāda uh, atpakaļ izsakojumības uh, sistēma, lai uh, konstatētu, vai šie gaļa nav no klonētiem dzīvniekiem vai viņu pēctečiem. Mēs nevaram ņemt ASV par piemēru. Es domāju, ka pilsoņi uh, arī domājot par Eiropas vēlēšanām, nedrīkst gūt iespaidu, ka Eiropā daudzas lietas uh, balstās uh, uz lēmumiem, kas uh, neņem vērā patērētāja aizsardzību. Paldies! Paldies, uh, Kristaģilas kungs! Līdz šim brīdim šīs debatas par jautājumu par dzīvnieku klonēšanu. Uh, jā, vai uh, tagad mēs vēršamies pie komisijas pēc visas dzirdētās kritikas? Es gandrīz aizmirstu, tiešām neticam. Jums vārds, lūdzu. Merci, monsieur le prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Par eh, iespēju izteikties šajās grūtajās debatēs. Jā, mēs uzklausījām visu šo nopietno kritiku, kas izskanēja attiecībā uz komisiju. Domāju, ka Līzes kungs ļoti labi izdarīja kopsavilkumu tam. Uh, um, garam, kurā komisija pieņems lēmumu. Jūs zināt, ka bija kolēģi, sāk kolēģija 27. novembrī pirmās debates un ka kolēģija lems par priekšlikumiem 18. decembrī. Es Nezinu, kurus dokumentus jūs esat saņēmuši, un visdrīzāk tie būs kādas nekontrolētas noplūdes rezultātā um, nonākuši, jo šis jautājums vēl pat komisijai ir konfidencialitātes līmenī, debatas notiek komisijas iekšienā, un komisāri lēms 18. Bet varbūt jums ir pareizie dokumenti, kuri ir jūsu rīcībā. Tāpdējādi man ir grūti grūti aizsteigties priekšā trešdienas kolēģijas lēmumam, bet ir tiesa, ka komisijā ir bijuši daudzi centri beidzas spēku dažādu iemeslu dēļ, ko jūs varat saprast. Tomēr jāsaprot, ka kolēģijas iekšējās debatas ir konfidenciālas un tagad man nepiekristu to atklāt. Gribētu atgādināt Vorga kunga sacīto parlamentā, kad viņš solīja nākt klajā ar priekšlikumiem klonēšanas un jauno produktu uh, jautājumiem šī gada vidu. Mēs esam pusgadu iekavējuši, jo šie priekšlikumi būs tikai pēc divām dienām, ja kolēģi tos pieņems, bet šie mēneši, kas ir radušies, nav Eh, kolēģi, eh, komisijas neizdarības dēļ, bet tāpēc, kā debatas ir visnotaļ sarežģītas, darba ir daudz un arī man nenāk tos visu izklāstīt, taču Līzes kunga analīze bija relatīvi pareiza šajā gadījumā ar daudzām eh, dažādām domstarpībām. starpībām taiskaitā komisijas iekšienē. Jūs rezolūcijā runājat par e, ietekmes izvērtējumu. Tas tiks publicēts vienlaicīgi ar priekšlikumu, un jūs to saņems dažas dienas pēc trešdienas. Tad, bet arī jūs redzēsit, ka ekonomiskā ietekme klonēšanas ziņā Ziemeļu un Dienvidu Amerikas valstīs ir grūti izvērtējami, jo ir runa par privātām darbībām, kas nav pakļautas nacionālo iestāžu kontrolei nekādā veidā, ne Ziemeļa Dienvidamerikā, un šie privāti uzņēmumi nevēlas sniegt ekonomisku informāciju par to klonu skaitu, um, pār to, kas nāk no sēklas, kas iegūtu no, no, no sēklas materiālu, no dzīvniekiem, pār um, citiem materiāliem, un mūsu prāt kavēšanās ir ne komisijas neizdarības dēļ, bet viedokļu daudzveidības un atšķirību dēļ parlamentā un padomē ar ļoti ambicioziem priekšlikumiem no parlamenta puses, ar izsvērtākiem priekšlikumiem no padomas puses, un starp šīm atšķirīgajām nostājām neiznāca pieņemt rezultātu nekādu 11. gada samierināšanās laikā. Tomēr Un Grots kungs rakstīja nesen komisāram, jūs varat darīt viņam zinām, ka komisārs Borčs vēlas sagatavot atbildi pēc trešdienas. Tātad sākot ar brīdi, kad kolēģi ir pieņēmusi lēmumu. Viņš negrib aizsteigties priekšā komisijas lēmumam, jo būtu mazliet smieklīgi sniegt atbildi eh, priekšsēdētājam Grotam, eh, kad komisijas kolēģija vēl lēmumu nav pieņēmusi. Tomēr komisārs Borčs ir iecerējis sniegt jums atbildi bez kavēšanās. Mēs saprotam, uh, šo eh, nostāju pret komisiju un saistībā arī ar diskusiju ar amerikāņiem par brīvās tirzniecības nolīgumu. Ik viens varbūt ar savu viedokli šeit. Šajā jomā komisija nostāju nav pieņēmusi, lai gan jums ir stingri nostāja attiecībā pret hormoniem un ģēmo, kad komisijas priekšsēdētājs sacīja, ka tas netiks iekļauts diskusijās par brīvās tiržniecības eh, nolīgumu par ģēmo un hormoniem netiks runāts. Par klonēšanu komisija kolēģijā vēl tika spriests, šis jautājums netika pakļauts diskusijām ar amerikāņiem. Uh, Taču visiem ir zināms amerikāņu izdarītais spiediens uz dalību valstīm, uz jums, uz, uz komisiju, lai izvairītos no priekšlikumiem attiecībā uh, uz pirmās eh, paudzes gaļas marķēšanu. Atgādinu, ka priekšlikumi ir balstīti uz zinātni un dzīvnieku labturību. Skaidrs, ka klonēšana radā reproduktīvās veselības problēmas, abortus, uh, un dzīvnieku labturības problēmas gan iznēsātājai, gan tiem, kas ir izmantojuši klonēšanu. Šie zinātniskie apsvērumi ir tādi par labturību, uz kuriem ir balstīti priekšteikumi. Uz pirmo paudzi, pirmā paudze, kas ir radusies konvencionālā, tātad vismaz mākslīgās apsēkošanas veidā, un nav šīs dzīvnieku, e, dzīvnieku labturības problēmas, kas ir at, e, attiecināma jau uz nākamo no šīs pirmās paudzes radīto dzīvnieku paudzi. Un noslēgumā atgriežoties pie jūsu sacītā par to, ka diskusijas nākotnē būs sarežģītas. Komisija vēlējās savas saistības īstenot konkrēti Borģa kunga sacīto parlamentā un ko pēc tam apstiprināja arī Barozo. Taču varbūt priekšlikums jums nebūs pieņemams, tomēr vismaz varēs tikt uzsāktas diskusijas parlamentā. Uh, pastāvēja brīdi iespēja, kas izskanēja šur un tur, kā priekšlikums tiktu sagatavots nākošajam parlamentam. Un kolēģija izlēma tomēr to darīt tagad, lai respektētu savas apņemšanās un lai parlaments kurš bija iestāji, iesaistījies 11. mārta trilogos, varētu turpināt un pabeigt apspriest. Tādējādi jūs redzat, ka komisija ņem vērā parlamenta vajadzības un vēlmes. Atkārtoju, jūs varbūt būsit vīlušies pār šī priekšlikuma ambīciju trūkumu, tomēr. E, tas bija pakļauts visai sarežģītam kompromisam kolēģijā. Un tagad abām institūcijām, parlamentam un kolēģijā un vēlāk esošajam un turpmākajam parlamentam ar padomi vajadzēs rast vienošanos šī teksta sakarā, apzinoties to, ka ja vēlreiz diskusijas izgāžās, tad mēs paliekam esošajā situācijā, kad klonēšana nav aizliegta. Šobrīd Eiropas Savienībā klonēšana nav aizliegta, vai tas būtu izpētes e, mērķiem, ne arī lai nodrošinātu dzīvnieku, uzturam paredzētu dzīvnieku vairošanos. Un tas varat novest pie situācijas, kas nav visai labvēlīgi dzīvnieku labturībai. Lūk, no manas puses tas ir vispriekšēdētāji. Un gribu pateikties par šo diskusiju uzsākšanu, pat ja komisija eh, sajūtās, kā, kā tās intereses būtu aizsargtas. I do have one addition. Paldies, Pudelē kungs. Man jums ir viens papildu jautājums. Jūs teicāt, ka komisijai ir sarežģīti atbildēt uz mūsu priekšsētātāja Grotas kunga vēstuli, jo komisāra kolēģija vēl nav pieņēmusi lēmumu. Un tomēr jūs neizslēdzat to, ka varētu sākt sārunas ar ASV par šo jautājumu pirms politiskajām debatēm starp Eiropas institūcijām, pirms tās ir noslēgušās. Un jūs teicāt, ka komisija par pamatu ņems zinātniskos atzinumus, uh, un tas būs pamats jūsu sarunām. Vai jūs neuzskatāt, ka šis ir tik politisks jautājums, ka komisijai nevajadzētu uzsākt nekādas sarunas ar ASV par kaut kādiem brīvās aizniecības nolīgumiem, pirms ir uh, panākta politiska vienošanās starp institūcijām par dzīvnieku klonēšanu? Il est difficile pour moi, à titre personnel. Man sarežģīti atbildēt uh, uz jūsu jautājumu. Jūs zināt, ka. Kā saruna sākums starp Eiropas Savienību un Savienotām valstīm jau notika pirms vairākiem mēnešiem, klonēšana nebija iekļauta diskusiju elementos pretēji hormoniem un ģēmo, kur bija skaidra sarkanā līnija, ko noteica savā laikā Barozu, tad, kad debats tika uzsāktas. Eh, klonēšana te neietilpa, tāpēc, ka nebija politisku debašu kolēģijas iekšienē un nebija politisku debašu mm, padomē un parlamentā. Šis priešlikums, kas eh, būs gatavs pēc dažām dienām, tomēr pat ja jums tas neder, palīdzēs uzsākt debases. Pretēji tam, kā ja komisija būtu izlēmusi šo priekšlikumu atlikt uz vēlāku un nosūtīt uz nākošo parlamentu skatīšanai 14. vai 15. gada beigās. Komisija ir iecerējusi sākt abus šos priekšlikumus, lai jūs varētu par to ziņot savās diskusijās, kā arī gan tīri individuāli, gan diskusiju ietvaros pār sarunām ar amerikāņiem. Tādējādi atkarībā no diskusijām, kas eh, radīsies tuvāko dienu laikā, ja kolēģi to pieņem trešdien, tad tās tiks nosūtīts pirmdien aptuveni parlamentam un padomēji. Tādējādi jūs varēsiet bez kavēšanās ķerties pie šiem dokumentiem, lai pieņemtu ne tikai politiku nos, politisku nostāju, bet arī saistībā ar nolīgumu ar savienotēm valstīm. Lielas paldies par šo atbildi. Un tādējādi esam noslēguši šīs debatas. Jums taisnība, padlēkungs, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 8. janvāris pēc tam, kad tiks publiskots uh, komisijas priekšlikums. 30. janvārī balsosim NV komitejā un rezolūcijas apspriešana un balsošana par to plenārsēdā notiks februārī. Un līdz ar to esam visam izskatījuši šīs dienas darba kārtību. Rīt 9. sāksim ar koordinātoru sanāksmi un 10. sāksies komitejas sanāksme. Paldies!